Uh, Państwa, z lekkim opóźnieniem rozpoczynamy. Dāmas un kungi, ar nelielu nokavēšanos. Mums ir jāsāk mūsu sanāksme, mēs gaidījām, kad jūs visi ieņemsiet savas vietas, un tagad man ir tas prieks mūsu šīs dienas sanāksmē sveikt E, pašreizējo e, Latvijas lauksaimniecības ministru un padomas pārstāvi Jāni Dūklavu. Mēs e, priecājamies, ka esat ieradies pie mums, un mēs sveicam jūs šeit, un arī Latvijas ministru delegāciju, mēs labprāt uzzinātu vairāk par Latvijas prezidentūras prioritātēm lauksaimniecības jomā. Uh, un ir virkne būtisku aktuālu jautājumu lauksaimniecībā, un uh, mēs pie tiem strādājam mūsu leģislatīvajā darbā, parlamentā, padomē un Eiropas komisijā. Kā jau sacīja, ir virkne svarīgu jautājumu, piemēram, augu un dzīvnieku veselības pakotne, arī sarežģītās transatlantiskā tirzniecības nolīguma sarunas. Uh, Pēc jūsu ievadvārdiem Duklava kungs komitejas locekļi labprāt izteiksies un uzdos jautājumus. Mēs sāksim ar mūsu politisko grupu koordinatoriem, un tagad ir pienācis laiks dot vārdu jums. Taču, pirms es to daru, es gribu eh, pasveicināt 20 studentus, kas šeit ir ieradušies no Francijas. Viņus uzaicināja mūsu vicepriekšsēdētājs Eriks Andriju, Esiet sveicināti, mūsu jaunie draugi! Arī es pasniedzu augstskolā, vienā no lauksaimniecības augstskolām Polijā, un es gribētu jūs šeit ar lielu prieku sveikt. Un tagad dod vārdu Dūklavu kungam. Paldies, augsti godātais priekšstādātāji kungs, cienījamie deputāti. Man ir paties prieks būt šeit, Eiropas parlamentā Briselē, lai jums prezentētu un kopā ar jums apspriestu Latvijas prezidentūras prioritātes lauksaimniecības jomā. Prezidentu valsts lomā Latvija ir pirmo reizi. Tādēļ esam apņēmības pilni paveikt mums uzticētos uzdevumus ar augstu atbildības sajūtu un pēc iespējas labāk. Mūsu skatījumā veiksmīga sadarbība ar Eiropas parlamentu ir veiksmīgas prezidentūras pamatā. <clears throat> Tādēļ vēlos jums apliecināt, ka pozitīva un konstruktīva sadarbība ar Eiropas parlamentu viennozīmīgi ir mūsu prezidentūras prioritāte. Latvijas prezidentūra nodrošinās arī turpmāku virzību uz stabilu Eiropas Savienības ekonomisko izaugsmi un veicinās pulce, pilsoņu uzticēšanos Eiropas Savienībai. Latvijas prezidentūra būs pragmatiska un konstruktīva prezidentūra. <clears throat> Mēs apzināmies aktuālo situāciju un būtiskos jautājumus, kas atrodas mums uz galda. Un mēs esam gatavi daudz un smagi strādāt, lai panāktu progresu un risinājumus. Jūs jau noteikti esat dzirdējuši, ka Latvijas prezidentūras trīs galvenie prioritārie virzieni ir konkurētspējīga Eiropa, digitālā Eiropa un iesaistīta Eiropa. Mēs vēlamies padarīt Eiropu konkurētspējīgāku, mēs vēlamies padarīt Eiropu digitālu, mēs vēlamies, lai Eiropa ir vairāk iesaistīta pasaules arēnā. Šodien Es vairāk vēlos pievērsties mūsu konkurētspējas prioritātei lauksaimniecības kontekstā. Mums ir būtiska Eiropas Savienības lauksaimniecības produkcijas konkurētspējas uzlabošana. Tādēļ Latvijas prezidentūra virzīs pasākumus, lai panāktu lauksaimniecības, pārtikas nozares, mežkopības un zivsaimniecības sektoru konkurētspēju, kvalitāti, ilgspēju un darba piedāvājumu šajās nozarēs. Cienījamie deputāti, pašreiz Eiropas, Eiropas lauksaimniecība saskaras ar vairākiem būtiskiem izaicinājumiem. Tikko ir spēkā stājusies jaunā, reformētā kopējā lauksaimniecības politika. Tā radīja priekšnoteikumus arī padomes un Eiropas parlamenta ciešākai sadarbībai Starpinternacionāla sadarbība ir ļoti būtiska, īpuši, īpaši kopējā lauksniecības politika reformas ieviešanas kontekstā. Eiropa ir noteikusi sev ambiciozus mērķus klimata pārmaiņu mazināšanai. Tas, protams, skars arī lauksaimniecības sektoru. Šajā kontekstā noteikti ir jāņem vērā tieši lauksaimniecības sektora specifika. Eiropas Savienība vēd sarunas ar Amerikas Savienotajām valstīm par brīvās tirzniecības līgumu, kur rūpīgi jāseko līdzi tam, lai Eiropas Savienības lauksaimniecības nozares intereses tiktu aizstāvētas. Eiropas Savienība saskaras ar tādām bīstamām dzīvnieku infekcijas slimībām, kuras līdz šim Eiropas reģionā nav bijušas izplatītas, piemēram, Āfrikas cūkumēris. Turklāt lauksaimnieki visā Eiropā saskaras ar Krievijas embargo radītajām sekām. Daudzos sektora, sektoros tas ir radījis nopietnu situāciju. Tādēļ mums ir īpaši jāpiedomā pie tā, kā padarīt Eiropas lauksaimniecību patiesi konkurētspējīgu globālajā tirgū. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Eiropas Savienības ražotie produkti ir vieni no kvalitatīvākajiem un labākajiem pasaulē, un tādiem tiem noteikti ir jāpaliek arī nākotnē. Cienījamie deputēti, pārējot pie jau konkrētākiem mums visiem būtiskiem jautājumiem. Viena no Latvijas prezidentūras būtiskajām prioritātēm lauksaimniecības jomā ir bioloģiskās lauksaimniecības regula. Kopš komisija publicēja priekšlikumu par bioloģisko lauksaimniecību, padomē ir notikušas aktīvas diskusijas. Itālijas prezidentūra ieguldīja lielu darbu un paveica nozīmīgu progresu diskusijās padomē, atrisinot virkni jūtīgu jautājumu. Padome decembrī apstiprināja politiskās vadlīnijas darba turpināšanai. Latvijas prezidentūras galvenais uzdevums ir panākt vienošanos padomes līmenī, lai varam uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu Ar nepacietību gaidām Eiropas parlamenta ziņojuma apstiprināšanu vēl Latvijas prezidentūras laikā. Mums ir jāatceras arī tas, ka komisija savā darba programmā ir norādījusi, ka ja netiks panākts ievērojams progress šī priekšlikuma virzībā, tā priekšlikumu atsauks. Esam gatavi sadarboties un strādāt daudz un nopietni, lai tas nenotiktu. Vienkāršošana ir viena no Latvijas prezidentūras būtiskajām prioritātēm lauksaimniecības jomā. Padome uzskata, ka mūsu kopdarbs pie vienošanās par kopējo lauksaimniecības politikas reformu ir liels panākums. Vienlaikus padome uzskata, ka administratīvo slogu var ievērojami samazināt, un tas ir jādara. Tieši tāpat kā Eiropas parlaments, Arī padome regulāri iedrošina komisiju spērt soļus vienkāršošanas virzienā. Tādēļ padome ļoti atzinīgi vērtē to, ka komisārs Hogana kungs vienkāršošanu ir izvirzījis kā vienu no 2015. gada prioritātēm savā darbības jomā. Savas prezidentūras laikā strādāsim pie tā, lai sniegtu komisijai skaidrus signālus par jaunām reformām kopējās lauksaimniecības programmas pirmajā un otrajā pilārā, kurās vienkāršošanas aspektiem ir jāpēr, jāpievērš vislielākā uzmanība. Tāpat mūs visus nodarbina jautājums par Krievijas noteikto embargo lauksaimniecības produktiem. Šobrīd embargo ir spēkā jau piecus mēnešus. Diemžēl mēs nevar, nevaram prognozēt, vai tas būs spēkā visu noteikto laiku, kurš ir viens gads, vai tas tiks atcelts, vai varbūt arī pagarināts. Embargo ir atstājis nopietnu ietekmi uz Eiropas Savienības lauksaimniecības nozari un atstājis negatīvas sekas uz ekonomiku kopumā. Eiropas Savienība ir reaģējusi nekavējoties, bet bez panikas. Komisija nepsen apstiprināja tās nodomu turpināt vairākus kopējās lauksaimniecības politikas tirgus atbalsta pasākumus, kas tika pieņemti pēc aizlieguma stāšanās spēkā. Tāpat komisija ir pieņēmusi virkni kompensējošu pasākumu, lai atbalstītu no embargo visvairāk cietušos ražotājus, īpaši piena sektorā un augļu un dārzeņu sektorā. Latvijas prezidentūra turpinās cieši sekot līdzi situācijas attīstībai kopumā, īpaši tirgus attīstības tendencēm un nekavējoties rosinās diskusiju padomē, kad vien tas būs nepieciešams. Ņemot vērā situācijas neprognozējamību, īpaši būtiski ir dalībvalstīm un komisijai strādāt pie jaunu tirgu meklēšanas Eiropas Savienības produktiem, Tādēļ Eiropas Savienības produkcijas konkurētspējas paaugstināšana ir nozīmīga arī šajā kontekstā. Tuvojoties 1. aprīlim, mūs visus nodarbina jautājums par piena sektora nākotni. Šajā sakarā daudz ir diskutēts par nepieciešamiem papildus pasākumiem, lai nodrošinātu nozares un tirgus gatavība piena kvotu atcelšanai. Piensaimniecības sektors ir vitāli nozīmīgs visai Eiropas Savienībai kopumā, un Latvijas prezidentūra izprot tā būtiskumu Eiropas Savienībā. Mēs cieši sekosim <clears throat> situācijas attīstībai piena produktu tirgū, tai skaitā Krievijas embargo ietekmei uz piena produktu tirgu, lai laicīgi novērtētu, vai ir nepieciešamas tālākas politiskas aktivitātes – papildus jau spēkā esošajiem pasākumiem. <clears throat> Tāpat esam informēti par diskusijām Eiropas parlamentā par pašu iniciatīvas ziņojumu par piena nozares nākotni. Ar nepacietību gaidām tā publiskošanu. Viel, vēlos pieminēt arī mežsaimniecības jomu. Meži ir ilgspējīgas attīstības atslēga Latvijas prezidentūra ir apņēmusies nodrošināt veiksmīgu Eiropas Savienības un tās dalību valstu dalību apvienoto nāciju organizācijas mežu fóruma 11. sesijā un mobilizēt visus tās resursus, lai nodrošinātu ieguldījumu fóruma ilgspējīga lēmuma pieņemšanā attiecībā uz starptautisko vienošanos par mežiem. Nopietnā fāzē ir iegājis mūsu darbs pie dzīvnieku veselības regulas. Arī šīs jautājums ir viens no Latvijas prezidentūras prioritātēm. Dzīvnieku veselības regula izveido vispārīgu un vienotu dzīvnieku infekcijas slimību profilakses, kontroles un apkarošanas pasākumu tiesisko regulējumu. Līdz ar citiem nozīmīgiem mērķiem, tās mērķis ir vienkāršot pašreizējo likumdošanas bāzi, un samazināt nevajadzīgo slogu uzņēmējiem. Un vienkāršošana ir būtisks jautājums mums visiem. Man ir prieks, ka varu jums teikt, ka Itālijas prezidentūras vadībā decembrī Korepera apstiprināja padomas sarunu mandātu par šo būtisko priekšlikumu. Tādējādi esam gatavi uzsākt trialoga sarunas ar Eiropas parlamentu. Latvijas prezidentūra sagaida auglīgas un konstruktīvas sarunas ar Eiropas parlamentu par šo svarīgo priekšlikumu, un mūsu mērķis ir iespēja robežās panākt agrīnā otrā lasījuma vienošanos. Vēl gribu pieminēt vairākus mums svarīgus jautājumus saistībā ar pašlaik aktuāliem likumdošanas priekšlikumiem. Padome pašreiz jau Latvijas prezidentūras vadībā aktīvi strādā pie augu veselības regulas priekšlikuma. Latvijas prezidentūras mērķis ir pabeigt darbu padomē pie šī priekšlikuma un iespējams arī iegūt padomes sarunu mandātu, lai varētu uzsākt diskusijas ar Eiropas parlamentu. Latvijas prezidentūra sagaida auglīgas un konstruktīvas sarunas ar Eiropas parlamentu par šo priekšlikumu. Līdz ko būs apstiprināta padomes pozīcija, būsim gatavi sākt sarunas ar Eiropas parlamentu par to. Vēlos minēt arī komisijas priekšlikumu skolas augļa un skolas piena atbalsta schēmām. Eiropas komisija ar savu 2015. gada darba programmu ir devusi signālu gan padomēji, gan arī parlamentam darbu pie priekšlikuma neturpināt līdz brīdim, kamēr komisija vēlreiz veiks esošo skolas schēmu un arī priekšlikuma izvērtēšanu. Tādējādi šobrīd, ja tā drīkst teikt, bumbiņa ir komisijas laukuma pusē, un mēs gaidām komisijas izvērtējuma rezultātus. Grieķijas un Itālijas prezidentūra laikā padome strādāja pie skolu schēmu pārskatīšanas, tomēr neatrisinot visus jautājumus. Kā jau jums tas ir zināms, padomēji bija būtiski iebildumi par komisijas izvēlēto tiesību akta juridisko pamatu. Tā rezultātā darbs pie priekšlikuma 2014. gada nogalē tika apturēts. Mēs neparedzam aktīvas diskusijas padomē Latvijas prezidentūras laikā par šo priekšlikumu. Tāpat vēlos minēt vēl divus padomē šobrīd aktuālus leģislavīvus jautājumus. Attiecībā uz zootehnikas regulu. Prezidentūra ir apņēmusies turpināt padomē aizsākto darbu, izsakot priekšlikumu te. Plānojam, ka savas prezidentūras laikā pabeigsim diskusijas padomē par prezidentūras kompromisa tekstu un, ja iespējams, uzsāksim Eiropas parlamenta grozījumu izskatīšanu. Ar in, lielu interesi sekosim līdzi Eiropas parlamenta komitejas darbam un ticam, ka abas iestādes varētu panākt vienošanos pirmajā lasījumā. Tāpat nesen ir uzsākta ārstnieciskās barības priekšlikuma izskatīšana padomē. Latvijas prezidentūra ir apņēmusies turpināt darbu ar mērķi, cik vien iespējams virzīties uz priekšu arī šī priekšlikuma tehniskajā izskatīšanā padomē. Nobeigumā vēlos teikt, mums priekšā stāv darbīgs, izaicinājums pilns un nopietnas laika posms. Es ticu, ka mēs kopā ar jums spēsim vienoties par daudziem jautājumiem un strādāt cieši kopā, risinot mums visiem būtiskus jautājumus. Katrā ziņā no savas un savu kolēģu puses varu paust vislielāko gatavību sadarboties. Tādēļ es novēlu mums visiem aktīvu, produktīvu un veiksmīgu Latvijas prezidentūras laiku un sagaidu konstruktīvas diskusijas, padomes un parlamenta starpā par visiem šīm manis minētajiem būtiskajiem jautājumiem. Mūsu mērķis ir nodrošināt produktīvu un efektīvu sadarbību padomēji ar Eiropas parlamentu un komisiju, un es esmu pārliecināts, ka mūsu sadarbība būs veiksmīga. Es ļotos, ļoti vēlos uzklausīt jūsu idejas par mūsu sadarbību nākošajā pusgadā, kā arī jūsu viedokļus par, mani, par manis minētajiem jautājumiem. Būšu pagodināts uzklausīt jūsu jautājumus. Paldies par uzmanību. Paldies, ministra kungs. Tagad mēs eh, sāksim diskusiju. Katram runātājam ir atvēlētas divas minūtes, dosim vārdu koordinatoriem un sāksim ar Dēsa kungu. Paldies priekšsēdētāji un pateicos arī ministra kungam, kas eh, šodien ir ieradies pie mums eh, lauksaimniecības komitejā. Latvija šobrīd ir eh, Eiropas Savienības centra punktā, gan arī lielajā mesē Berlīnē, gan arī tagad, un Latvijas prezidents atklāja zaļo nedēļu Berlīnē, un tagad Latvija prezidē arī padome, un es par to ļoti priecājos. Ministra kungs, es esmu pilnīgi drošs, ka jūs ar saviem kolēģiem e, ļoti kompetenti pildīsiet jūsu pienākumus padomē, un es e, apbrīnoju to, ko Latvija ir sasniegusi kopš neatkarības atgūšanas, un e, Latvija un Baltijas valstis kopā ir uh, Uh, savedušas kārtībā savu tautsēmniecību 25 gadu laikā, kopš tās ir kļuvušas pastāvīgas. Es pateicos, ministra kungs, uh, jums par jūsu teikto, un es esmu drošs, ka turpmāko pusgadu mūsu sadarbība būs laba, par to es nemaz nešaubos. Es zinu, ka Krievijas īstenotais boikots ir ļoti skāris Baltijas valstis un uh, Somiju, īpaši attiecībā uz piena produktiem. Uh, Un uh, ir ļoti žēl, ka komisijai vajadzēja tik daudz laika, lai uh, reaģētu uz šo situāciju un uh, sniegtu ātri atbalstu tiem, ko situācija ar Krieviju ir skārus ļoti smagi. Pievērsīšos tam, ko jūs pieminējāt. Ir jārunā arī par augu regulējumu attiecībā uz sēklu materiālu. Uh, jāskatās, vai eh, šis regulējums ir attiecīgi jāgroza vai jāatsauc. Un eh, no parlamenta puses eh, es varu teikt, ka mēs vēlamies ar jums konstruktīvi sadarboties un vēlu jums, Dūklava kungs, un arī Latvijai kopumā panākumus padomas prezidentūrā šajā pusgadā. Paldies, tālāk vārds Dekastro kungam priekšsēdētāji un ministra kungs sveicu jūs šeit un pateicos par jūsu prezentāciju. Man bija īpaši liels prieks uzklausīt Latvijas lauksaimniecības ministru. Un mēs uh, raugāmies uz intensīvu sadarbību. Es gribētu pievērsties uh, likumdošanai attiecībā uz uh, piensaimniecības nozari uh, krīze ir padarījusi situāciju uh, ļaunāku, un tagad arī Krievijas īstenotais embargo ir radījis ievērojamu spiedienu Eiropas Savienībai. Patēriņš ir ļoti samazinājies, cenas ir kritušās, un uh, situācija ir ļoti smaga daudziem uzņēmumiem un lauksaimniekiem visā Eiropā. Šķiet, ka Hogana kungs eh, komisārs ir pārlieku optimistisks eh, šīs situācijas sakarā, un es ceru, ka Latvijas prezidentūra palīdzēs eh, mums iedziļināties pamatīgāk šajā jautājumā. Tālāk ir jārunā par vēl vienu būtisku likumdošanas darbu, proti skolas pienu un skolas augļiem. Es ceru, ka Latvijas prezidentūra varēs paveikt daudz, lai mainītu padomas attieksmi, kas uh, nav nemaz tik labvēlīga šai schēmai. Es ceru, ka mēs varēsim turpināt darbu pie šī priekšlikuma koplēmuma procesā, bet man ir ļoti žēl, ka mēs esam izslēgti no lēmuma pieņemšanas procesa, un es ceru, ka situācija tiks labota jūsu prezidentūras laikā, un uh, mēs uh, saglabāsim šīs schēmas svarīgo nozīmi. Paldies un vēl jums visu to labāko turpmākajiem sešiem mēnešiem. Paldies. Tālāk Vojcehovska kungs. Paldies. Ministra kungs. Mēs liekam augstas cerības uz Latvijas prezidentūru kas ir sākusies tik svarīgā brīdī Eiropas lauksēmniecībai. Un lauksēmniekiem Eiropas centrālajā un austrumu daļā. Ir ļoti labi, ka tieši jūsu prezidentūrai pienācis laiks šajā svarīgajā brīdī. Latvija ir viena no valstīm, ko vissmagāk ir skāris Krievijas embargo. Somija, Baltijas valstis, tostarp arī Latvija, Polija, ir teritorijas, kas ir cietušas vissmagāk, tātad Eiropas Savienības austrumu valstis. Jūs jau pieminējāt šo problēmu, un man ir prieks, ka te ir augsta prioritāte jūsu darba kārtībā, taču mums ir jāņem vērā arī jaunie apstākļi, proti mēs esam saņēmuši informāciju, ka Eiropas komisija nesaprotam apsvērumu dēļ pieļauj divpusējus izņēmumus šim embargo. Dalību valstis, jo īpaši lielās dalību valstis, varētu panākt vienošanos ar Krieviju. Un uh, tas ir Krievijas politiskajās un ekonomiskajās interesēs proti sašķelt Eiropas Savienības vienotību un solidaritāti, un tas draud notikt. Mēs nedrīkstam tam ļauties, mums ir jāpaliek vienotiem, un tas ir viens no Latvijas prezidentūras uzdevumiem. Mēs esam vienota Eiropas Savienība, mums ir vienots tirgus, un ja tiek ieviestas sankcijas vai embargo, tad visiem ir jābūt par vienu. Un vienam par visiem. Uh, Ja mēs atkāpsimies no šī principa, mums nāksies zaudēt. Tāpēc lūdzu, ministra kungs, ņemiet šo situāciju vērā un prioritizējiet to. Iejaucieties, ja pastāv mēģinājumi veidot šādas vienošanās. Mēs nedrīkstam ļaut dalību valstīm neatkarīgi no to nodomiem vai plāniem, runāt ar Krieviju divpusēji. Ja tas tomēr tiek darīts, tad no Eiropas Savienības vairs nav nekādas jēgas. Mēs vērosim, ko jūs darāt šajā jomā, un mēs būsim gatavi sniegt jums visu nepieciešamo sadarbību. Paldies! Tālāk vārds Rodas kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, un es vēlētos pateikties par prezidentūras teikto. Dāņiem mums ir ļoti interesanti uzklausīt Baltijas valsts, un mūs arī priecē, ka viena no Baltijas valstīm šobrīd ir prezidentūras vadošā valsts. Es jums novēlu visu to labāko turpmākos sešus mēnešus. Ministra kungs, jūs pieminējāt vienkāršošanu, jo šobrīd Eiropas lauksaimniecībā ir izveidojusies situācija, kura ir nopietna, maigi sakot. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti, ļoti uzmanīgi jāīsteno tie likumdošanas akti, kurus mēs attiecinām uz KLP izmaiņām. Lai šīs reformas KLP sistēmā um, nenākt par ļaunu mūsu lauksaimnieku konkurētspējai. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, ko mēs darām, ko mēs vēlamies darīt un jau pieņemtos likumdošanas aktus, kā mēs īstenojam. Ministram vēlētos uzdot konkrētu jautājumu. Vai prezidentūra uzņemsies iniciatīvu, lai nodrošinātu to, ka padomas līmeņa sēdēs tiktu pieņemts lēmums, kurš konkrēti pateiktu, ka tā saucamie KAP, eh, KLP reformas zaļie pasākumi nenovedīs pie konkurences kropļošanas Eiropas iekšienē un nenovedīs pie konkurētspējas samazināšanās salīdzinot ar trešajām valstīm Eiropas lauksaimniekiem. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ministra kungs, lai e, ministru padomē tas tiktu izprasts, lai padomu to saprastu un lai to saprastu arī komisija. Mums visiem pie tā ir jāstrādā. Vēl viens moments, ko jūs nepieminējāt savos ievadvārdos un kurus vēlētos pajautāt, ir tā, saucamais, tā saucamā gaisa pakotne. Hoidemans kundze ir referenti par to. Tātad es vēlētos jūs uzmanību vērst uz to, ka eh, šī te gaisa pakotne. Uh, mums nerā, nepalīdzēs cīnīties pret klimata izmaiņām. Nē, tieši pretēji. Tā nozīmē, ka tā atkal nāks par sliktu Eiropas lauksaimnieku konkurētspējai vispārīgā arēnā, un tas eh, tieši eh, samazinās mūsu iespējas izdzīvot. Vēlētos dzirdēt jūsu atbildi. Paldies! Dziękuję pani poseł Sanara. Paldies, eh, paldies. Nākamais runātājs Sandra Skundze. Paldies, prieksēdētāji kungs! Paldies, paldies! Vispirmām kārtām vēlētos eh, pateikt Latvijas ministram, ka runājot par TTIP nolīgumu, brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm, jūs pieminējāt, eh, ka šobrīd notiek sarunas par tā noslēgšanu. Pavisam nesen, burtiski pār, pirms pāris mēnešiem, uh, Mūsu komiteja sagatavoja ziņojumu, kurā skaidri parādījās, ka vienkāršajiem zemniekiem šis tētip nolīgums nedos neko. Es vēlētos ierosināt varbūt sekojošo. Varbūt jūs pārtrauktu sarunas vai vismaz iesaldētu tās sarunas pie šā līmuma, lēmuma, jo tas nedos neko zemniekiem abās okeāna pusēs. Jūs pieminējāt konkurētspēju konkurētspēja, jūs to pieminējāt gandrīz katrā savas runas eh, paragrāfā. Kādā veidā konkurētspēja iedarbosies uz lauksaimniecībā strādājošo darba vietu saglabāšanu? Un visbeidzot jautājums par piena sektoru, par piena rūpniecību. Visiem ir zināms, ka tieši piena sektorā Eiropā šobrīd ir ļoti smaga krīze. Un pavasarī, jūs jau pieminējāt, aprīlī kvotu sistēma beigs darboties un situācija tad kļūs katastrofāla. Es vēlētos griezties pie jums ar lūgumu, lai jūs padomē veicinātu diskusijas, kuras ļautu pārskatīt piensaimniecības sistēmas ražošanas iespējas un lai tiešām mēs iestātos par zemniekiem. Priekšsēdētājs, paldies! Hoislinkungs lūdzu. Ministra kungs, arī es vēlos zaļo frakcijas vārdā jūs sirsnīgi sveikt šeit. Mums uh, vēl uh, nav bijis iespējas uh, parunāties. Un es pievērsīšos ekoregulējumam. Pašreizējā redakcijā šis priekšlikums galīgi nav īstenojams un uh, ir uh, daudz grozījumu nepieciešams, un tagad komisija grib, lai šis darbs sešu mēnešu laikā tiktu pabeigts. Es uh, gribu, lai uh, kvalitātē tiktu dota priekšroka par kvantitāti un uh, komisija citīgāk strādātu. Uh, bet eh, jebkurā gadījumā eh, tiks panākt vienošanās, un eh, runājot par piena jautājumu, es varu piekrist saviem kolēģiem. Līdz šim diskusijās pārāk maz ir runāts par to, ka šobrīd ir krīze, mums ir jādiskutē par jaunu tirgu rašanos, un uh, šī diskusija ir uh, jāīsteno tagad, kamēr piena cena nav kritusies vēl vairāk, un uh, man ir prieks, ka prezidentūra vēlas nopietni pievērsties piensaimniecības tēmai. Ir arī citi jautājumi, piemēram, Junkera investīciju programma. Es domāju, ka mums ir jāpievērš uzmanība tam, lai uh, par lauku teritorijām netiktu aizmirsts, jo arī tām ir iespējas radīt darba vietas. Es ceru, ka arī jūs esat mūsu pusē, ka arī mums vajadzētu būt iekļautiem šajā investīciju programmā, un jūs esat labā pozīcijā, lai pārstāvētu mūs. Jūs uh, jau pieredzat uh, problēmu, ka cilvēki aizplūst no lauku apgabaliem, un tāpēc šī lauka teritorija attīstība ir ļoti svarīga. Tālāk Es ceru, ka jūs eh, saprotat arī tos, kas nav tik eiforiski par transatlantijas tirzniecības nolīgumu, un um, Eiropas lauksaimniecība noteikti nebūs ieguvēja no, šī, uh, no šīs vienošanās, tāpēc es ceru, ka jūs ņemsiet vērā arī kritiskos punktus diskusijā, jo lauksaimniecība Eiropā var nonākt zaudētāju pozīcijā. Paldies, Paldies, un tagad Agņūkungs lūdzu. Labdien, ministra kungs! Kad vien eh, no mazas valsts eh, lauksaimniecība, kad vien maza valsts ir prezidējošā, tad es vēlētos pateikt, ka Lielbritānijā, kur lauksaimniecībā strādā ļoti daudz cilvēku, mēs sākam uztraukties. Jūs jau teicāt, jūs pieminējāt bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanu un uh, Tagad ir tā kā nošķīrums, ka vai nu visiem zemniekiem ir jābūt bioloģiskā lauksaimniecībā vai nē. Ir tādas bioloģiskās lauksaimniecības, kurām ir 400 hektāri un viņām ir jāsamazina savu bioloģiskā lauksaimniecību, pretējā gadījumā viņi izdzīvot nevar. Tātad šī likumdošana vai nu viņiem ir mm, jāatgriežās pie 100 hektāriem vai arī jānomaina. Es domāju, ka mums eh, būtu kaut kas jāsakārto šeit. Tāpat eh, jūsu priekšlikums, ka eh, bioloģiskie lauksaimnieki var izmantot tikai un vienīgi bioloģiski sagatavotas sēklas, sēklas materiālu. Es eh, nedomāju, ka sēklu materiāls ir tik ārkārtīgi svarīgs. Svarīgāk ir tas, kas notiek pēc tam, kad stāsts ir izaudzis vai tiek izmantoti dažādi, dažādi pesticīdi vai nē. Viens no veidiem, Eh, kā mēs varētu to uzlabot. Es personīgi uzlaboju, ir tāda cilvēka, kur apgalvo, ka mm, nākotnē Runājam par, jāizmanto nākotnes līguma tirdzniecību, nedrīkstam pieļaut ka netiek izmantot šie finansēšanas instrumenti. Jūs pieminējāt mežsaimniecību debats, mums šorīt par to arī bija. Man bija jāatgādina, ka Eiropas Savienībai nav nekādas teikšanas mežsaimniecības jomā. Un tāpēc jūs nevarat te kontrolēt tagad, piemēram, britu mežus, piemēram, tālāk par ārstējošo, ārstējošo barību. Tur jau ir vesela sistēma izveidot Lielbritānijā. Mēs negribētu, ka tajā kāds tagad no malas iejaucas. Pani posūkaniete, jedna minūtā. Kalnieks kundze, viena minūte. Ministra kungs, man ir liels prieks jūs apsveikt šeit eh, Uh, lauksaimniecības un lauka attīstības komitejā. Es gribētu parunāt par uh, situāciju Eiropas piena tirgu. Iepriekšējā gadā um, Eiropas komisija piešķīra Baltijas un Somijas pienražotājiem finansiālu atbalstu. Tas daļēji kompensēja tos zaudējumus, kas ir radušies Krievijas tirgus uh, slēgšanas dēļ. Es gribētu jums vaicāt, kādas risinājumus Eiropas mērogā jūs redziet Eiropas piensaimniekiem šobrīd, šobrīd situācijā, kad Krievijas tirgus ir un būs eh, slēgts, un mums tuvojās 1. aprīlis, kad eh, beidzās piena kvotas. Kā tas mainīs eh, cenu dinamiku piena tirgu? Paldies! Dziękuję. Pan poseł Kuźmiuk. Kuźmiuk, kungs tālāk. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, Ja šiem zapytać pana. Prieksēdētāja kungs. Es vēlētos uzdot jautājumu, kurš ir saistīts ar ļoti saspringto situāciju Eiropas iekšējā tirgū. Un arī piena tirgū. 31. martā beigs darboties patreizējā kvotu sistēma. Vienlaicīgi Eiropas dalību valstīm ir ļoti augsti maksājumi un soda naudas. Ko jūs darīsiet šajā jautājumā, vēl jau vairāk ņemot vērā patreizējo embargo situāciju? Tās ir samazinājusi piena cenas, un realitāte ir tāda, ka tajās valstīs, kuras atrodas Krievijai tuvumā, tās ir zaudējusi un domāju, ka zaudēs arī pēc 31. marta. Uh, situācija tāda turpināsies arī 15. gadā. Vai Latvijas prezidentūra domā pierosināt kādus eh, pozitīvus pasākums? Prieksēdētājs. Tomā nākamais. Excuse me, sorry. Thank you, Chair. Uh, thank you very much, Minister. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, ka esat ieradies šeit sajā grupā. Man ir tās pašas bažas, kas Aņjo kungam par eh, bioloģisko lauksaimniecību Komisija norādīja, ka gadījumā, ja netiks panākta vienošanās turpmāko sešu um, mēnešu laikā, priekšlikums tiks atsaukts un aizstāts ar jaunu priekšlikumu. Jūs sacījāt, ka uh, par to tiks runāts tikai 16. martā un 11. maijā. Vai jūsuprāt, ar šīm divām diskusijām padomē pietiks eh, šiem svarīgajiem jautājumiem eh, paralēlajai ražošanai, atrunām eh, dažādu barību izņēmumiem un arī dalību valstu elastīgumam? Tāpēc mani māc bāžas, vai mūsu rīcībā vispār ir pietiekami daudz laika, lai atrisinātu šīs būtiskās lietas. Uh, Paldies! Tālāk vārds Lopes kungam. Ministra kungs, es vēlos jūs sveikt šeit, lauksaimniecības komitejā, un uh, vēlu jums un jūsu valstī panākumus ceļā uz tiem mērķiem, ko izvirzījāt jūsu prezidentūrai, un gribētu jums uzdot šādu jautājumu. Prioritāte, ko jūs minējāt, konkurētspēja, ir ļoti svarīga šobrīd Konkurētspēja nodrošina lauksaimniecības nozars dzīvotspēju, taču viss ir atkarīgs no tā, cik daudz mūsu lauksaimniecības var nopelnīt. Ar atbalstu mūsu lauksaimniekiem nepietiek, un tā mēs nekļūsim konkurētspējīgi, turklāt lauksaimnieku organizācijas arī nav pārāk labi attīstījušās, un uh, visa šī sistēma īsti labi nedarbojas. Ko jūs plānojat darīt šajā jomā jūsu prezidentūras laikā? Paldies, tālāk vārds nākamajai runātājai. Millers kundze. Mēs e, šodien ļoti intensīvi jau runājam par Eiropas Savienības mežsēmniecības stratēģiju. Es gribētu zināt, e, Kāda ir jūsu nostāja pret komisijas priekšlikumu, jo jūs jau zināt, ka mēs mežsēmniecības jomā varam uzskaitīt 3,5 miljonus darba vietu un ir 16 miljoni mēžu teritoriju īpašnieku, viņi ir jāpasargā. Es vēlos vērst jūs uzmanību uz to, ka mums. Uh, Mēs nevēlamies nekādus obligātus mēža apsaimniekošanas plānus, nevēlamies, lai tie tiktu ieviesti, uh, Un eh, mēs gribam, lai jūs atbalstītu parlamenta nostāju un palīdzētu mums gādāt par to, lai eh, šis eh, sākotnējais komisijas priekšlikums tiktu atbilstīgi uzlabots. Paldies! Tālāk vārds Kalinovska kungam. Paldies! Ministra kungs! Arī es gribētu jums jautāt par to, kā jūs vērtējat Eiropas solidaritāti Eiro Krievijas embargo kontekstā. Eiropas Savienība ved sarunas ar Krieviju, un uh, dažas Eiropas Savienības dalību valsts divpusējas vienošanās par putnu gaļu un citiem produktiem, un, diemžēl, vēl pavisam nesen, uh, komisijas eh, viedoklis eh, atšķīrās par to, vai dalību valstīm vajadzētu šādas divpusējas vienošanās. Un eh, mums ir jādomā arī par tādām lietām kā Āfrikas cūkmēris, un es uzskatu, ka nav pieņemami, nav droši šādas divpusējas vienošanās situācijā, kad plosās šādas slimības. Paldies vārds nākamajam runātājam, Kārtīkungam. Sveicu jūs šeit, ministra kungs. Es vēlējos jums uzdot jautājumu par eh, piena kvotām, bet daudzi jau to uzdeva, tāpēc pievērsīšos jūsu ievadvārdiem. Jūs sacījāt, ka vajag koncentrēties uz konkurētspējas palielināšanu lauksēmniecībā, un es to dzirdu visu laiku. Protams, mēs nevaram nepiekrist šādai prioritātei. Uh, Taču, kā jūs redzat padomes lomu līdz konkrētspējas kontekstā ar vajadzību pasargāt daudzas lauksaimniecības Eiropas Savienībā, jo bieži vien konkrētspēja nozīmē ražot eh, tik lēti, cik vien iespējams. Tāpat uh, Jārunā par lauksēmniecības attīstību, un te ir jāpiemina šīs ģimenes lauksēmniecības, kas nav iespējams bez, eh, nav iespējama attīstība bez šāda spēcīga ģimenes lauksēmniecība tīkla, vai jūs plānojat atbalstīt šīs ģimenes saimniecības? Paldies, tagad vērts nākamajam runātājam. Jumi... Paldies, prieksēdētāji kungs, sveicināti ministra kungs. Es piekrītu jau šeit izskanējušajam par bioloģisko lauksaimniecību, par to, kā tā šobrīd ir sakārtot un regulēta. Proti, ja e, nekas šajā jomā netiks darīts, tad mēs arī nepiedzīvosim uzplaukumu par e, skolu augļiem un piena produktiem. Šo produktu lietošana uzturā jauniem cilvēkiem ir ārkārtīgi nozīmīga un uh, uzskata, ka tas ietekmēs arī turpmāko lauksaimniecības attīstību Eiropā. Vispirms par dzīvnieku veselību un par regulējumu šajā jomā. Runiet arī par dzīvnieku labturību, ne tikai dzīvnieku veselību, un mūsu parlaments vienmēr ir iestājies par dzīvnieku labturības jautājumiem un to īstenošanu dzīvē, jo dzīvnieku labturība ir ciešā mērā saistīta ar dzīvnieku veselību veselību. Vēlējos jums pajautāt, ko jūs domājat par šo jautājumu un šo saistību veselību labturība. Par Krievijas embargo runājot, vai Eiropai nevajadzētu meklēt jaunus tirgus? Pēdējā laikā esam piedzīvojuši arī negodīgas konkurences situāciju Eiropas, starp Eiropas dalību valstīm. Uh, Iespējams, ka, ja mēs vēlamies raudzīties ārpus Eiropas Savienības, tad vajadzētu pašiem sakārtot savu māju priekšsēdētājs. Eh, Dots kundze, lūdzu. Thank you, uh, Mr. President. Paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs, ārkārtīgi priecāmies jūs redzēt šeit komitejā. Un tomēr savā prezentācijā šķiet pienas sektors rietum Eh, Ziemeļīrijā eh, faktiski būs sarūktināti, un lielākoties arī pienražotāji Eiropā būs sarūktināti par jūsu attieksmi eh, attiecībā uz to, kas šobrīd norisinās piensaimniecības sektorē. Decembrī piena tirkotāji Ziemeļīrijā saņēma 20 pensus par litru. Tas ir krietni zemāka summa par pašizmaksu, un nejūtam nekādas reālas pazīmes, ka cenas varētu atkal paaugstināties līdz pieņemamam līmenim. Zināmā mērā šī izsola vēl vairāk samazināja cenas un tāpēc esam sarūktināti par šo nogaidošo attieksmi no jūsu puses. Jūs runājat, lūk, ir vajadzīga konkurētspēja. Eiropas Savienības lauksaimniecībai. Nu, bet tad tādā gadījumā vai mums nevajadzētu iet arī uz ilgtspējības un ražīguma mērķi? Šobrīd sastopamies ar tādu situāciju, kur ES piena ražotāji zaudēs savu pasaules tirgus daļu tāpēc, ka no komisijas puses trūkst rīcības, un tāda trūkst arī no padomas puses. Dziękuję, pan przewodniczący Andriu. Paldies, Andriu kungs. <clears throat> Priekšsādātāji, paldies! Ministra kungs, paldies par jūsu prezentāciju! Gribu uzreiz jums stāstīt par savām bažām un tas, protams, saistīts ar piena sektoru. Jūs teicāt, lūk, uzmanīgi sekosiet līdzi notikumiem tirgu, bet gribu uzstāt tieši tāpat kā mani kolēģi uz to, cik ārkārtīgi nopietna ir šī krīze, ar ko esam jau sastapušamies. Tā ir ļoti nopietna Un tas, es domāju, tālāk ietekmēs arī gaļas sektoru un visu cita veida ekonomiku Eiropas Savienībā. Un tā vietā, lai vienkārši sekotu līdzi, krīzē vajadzētu rīkoties. Un te nu gribu teikt, ka attiecībā uz piena krīzi eh, komisijas eh, nostāja neņem vērā mūsu ziņojumus. Mēs esam sagatavojuši ziņojumus, un tas attiecas arī uz piena uh, schēmu skolās. Esam sagatavojuši to. Šķiet, tā ir tā pilnīgs cieņas trūkums no mums puses, ja nekas netiek lietas labā darīts. Vārds Dorfman kungam. Paldies priekšsēdētāji. Ministra kungs, man tāpat kā citiem kolēģiem atkal ir jārunā par piena tēmu. Es domāju, šobrīd mēs eh, atrodamies tādā sarežģītā ekonomiskā situācijā, bet eh, te ir iespēja pārvērsties šai krīzē struktūrālā krīzē. Komisija pati ir veikusi pētījumu un uh, ir konstatēts, ka atsevišķi reģioni, tostarp kalnu reģioni, varētu stipri ciest no šī piena kvota atcelšanas eh, pasākuma. Mēs eh, šobrīd eh, virzāmies uz kvotu atcelšanu un tad skatīsimies, kas notiks. Tāda ir pašreizējā nostāja. Un vai jūs domājat, ka jūs prezidentūras laikā vajadzētu uh, uzņemties kaut kādas iniciatīvas, lai šos grūtībās nonākušos reģionus atbalstītu. Tālāk es gribu pievērsties tam, ko sacīja Jaukungs. Ir jādomā arī par jauniem risinājumiem, jo cenas lauksaimniecībā ir ārkārtīgi svārstīgas un uh, Varbūt, ka te mums varētu palīdzēt arī finanšu tirgi un kāda nākotnes darījuma finanšu tirgu. Uh, Gracias, presidente. Daré la bienvenida. Paldies. Eh, nākamā runātāja Agiera Garsejas kundze. Arī es vēlētos jūs sveikt, eh, ministra kungs, eh, mūsu sanāksmē, un es vēlos novēlēt jums visu to labāko turpmāko mēnešu laikā, jūsu prezidentūras laikā. Vairāk komentāru, vairāk jautājumi. Jūs savos ievadvārdos īpaši uzsvērāt ka viens no Latvijas prezidentūras eh, mērķiem ir konkurētspējas palielināšana. Ļoti labs mērķis, bet eh, varbūt vajadzētu pamudināt arī komisiju eh, strādāt šā mērķa īstenošanā un varbūt, ka arī padomai vajadzētu vairāk izskatīt, kāda ir cenu svārstību amplitūda pārtikas ražotājiem. Un Debats par to jau notiek pietiekami ilgi. Mūs uztrauc arī e, transatlantiskā nolīguma sarunas. Daudz tiek runāts, ka tas palīdzēs pasargāt lauksaimniecības sektoru Eiropā, bet šīs sarunas notiek aiz slēgtām durvīm, un es nezinu, vai tas tiešām palīdzēs lauksaimniekiem. Alšvaltkungs. Ministra kungs, iepriekšējā parlamentā es sagatavoju ziņojumu, kurā runa gāja par kopīgās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu. Šis ziņojums tika gandrīz vienbalsīgi pieņemts parlamentā un to atbalstīja arī padome. Bet, diemžēl, tas lauksaimniecības politikas reformu modelis, kāds šobrīd ir spēkā, ir pat vairāk birokrātisks nekā iepriekšējais. Jūs jau pieminējāt Hogan kungu un teicāt, ka arī viņš iestājas par lielāku vienkāršošanos. Bet eh, nepietiek tikai un vienīgi ar runām. Mums ir nepieciešama konkrēta darbība vienkāršošanas virzienā. Tagad piemērs. Tā saucamais trīs augsegu ideja eh, Tas ir ļoti birokrātisks e, kopums, un arī revīzijas palāta ir brīdinājusi, ka tā saucamie zaļināšanas pasākumi ir pārāk sarežģīti, tie ir politiski iekrāsoti, zemniekiem neko nedod, un ir jau šobrīd skaidrs, ka gada beigās revīzijas palāta tos neat, neatbalstīs. Neat Vai jūs varat man apsolīt, ka jūsu prezidentūras beigās tiešām kopīgā lauksaimniecības politika būs kļuvusi vienkāršāka un nevis tikai tukšu runu iekļauta? Budakt kungs. Paldies! Tient de cel puțin două mari probleme pe care le veți avea în timpul președinției dumneavoastră, și anume criza laptelui, eliminarea cotelor de lapte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 Jā. Jā, šķiet tālāk tulkojums būs pieejams. Is okay? Okay, yes. Please, we can start. Prošu повторение. Šķiet, ka problēma ir atrisināt. Lūdzu, sākiet no jauna savu jautājumu. Konkrēt. Ministra kungs. Vēlētos pavisam konkrēti vaicāt jums, ko jūs grasties darīt, lai novērstu to lielo krīzi, ar ko sastapsinies brīdī, kad tiks atcelta Krievijas krīze, vienlaicīgi pastāvot Krievijas embargo. Embargo jau nepazudīs tikai tāpēc, ka atcelsies piena kvotas. Ministra diskusija kontekstā skaidri redzam, ka tā tas turpināsies. Bet tad kādi ir šie termiņi, kādi konkrēti jautājumi tiks apspriesti ministru padomē, komisijā un arī mūsu varbūt komitejā šeit, lai palīdzētu piena sektoru? sektoram. Šobrīd jāsaka konkrētu plānu neredzu. Paldies. Kazakam kungs. E, dank u wel, voorzitter. E, welkom, minister. Paldies, Kazakams kundze. Ministra kungs, arī es jūs sveicu mūsu komitejas sēdē. Un es pārstāvu tās saucamo dzīvnieku partiju, un es ceru, ka jūs turmāko sešus mēnešus īpaši piestrādāsiet pie dzīvnieku labturības. Vispirms par dzīvnieku pārvadājumiem, tas būtu pirmais mans jautājums. Pēdējā laikā Vācijas, Nīderlandes un Dānijas ministri ir vienojušies, ka dzīvu dzīvnieku, dzīvu lopu pārvadāšana nedrīkst pārsniegt 8 stundas punkts. Vai jūs eh, esat paredzējis kādas iniciatīvas, piemēram, izveidot darba grupu, kura tiešām jūs prezidentūras laikā ar šo jautājumu nodarbotos? Par konkurētspēju. Vairāk jaut jautājumu jau šeit izskanēja, bet eh, jūs savos ievadvārdos pieminējāt eh, kā olas tiek eh, importē, ievests no Ukrainas. Un eh, mēs, protams, nevaram nodrošināt eh, audzēšanas standartu izpildu citās valstīs, bet vai tiešām jūs savas prezidentūras laikā nodrošināsiet, ka standarti, kuri tiek piemēroti dažādās tirdzniecības sarunās, arī tiks īstenoti? Priekšsēdētājs. Paldies! Priekšsēdētāji, paldies! Priekšādātāji, paldies, ministra kungs, es gribu uzstāt uz vienu punktu, pavisam konkrētu punktu, jo domāju, ka Eiropas sabiedrībā, kur ar vien sastopamies ar veselības problēmām, īpaši bērnu vidū, aptaukošanās ir ar vien biežāka parādība, ir ļoti svarīgi nodrošināt pienu un augļu schēmu skolām. Es domāju, ka tai vajadzētu būt arī jūsu prioritāšu sarakstā. Paldies! Kurie, pani prezident Meginas? Magines, Magines skundze lūdzu. Paldies priekšādātāji. Ministra kungs. Es ārkārtīgi atvainojos, ka ierados tajā brīdī, kad jūs jau runājāt, un tāpēc nezinu, vai jūs pievērsāties eh, jautājumam, ko apspriedīsim šo pēcpusdienu negodīgai tirzniecības praksē eh, augļu tirzniecības jomā. Tas ir jautājums, ko skatām mūsu darba kārtībā, un labprāt dzirdēt arī padomas komentārus par to dalību valstis E, izveidoši katru savu atsevišķu pieeju šim jautājumam, bet vai būs kāds debats par to, lai šīs pieejas saskaņot savā starpā Eiropas Savienības līmenī, nevis lai paliktu tāda fragmentēta pieeja šai ziņā? Paldies, vārds Jārkungam. Man ir trīs e, īsas piezīmes, tā kā piebildes e, manu kolēģi jautājumiem. Uh, Pirmkārt, eh, piena produkcijas ražošana eh, mazāk eh, labvēlīgi izvietotajos apgabalos. Šķiet, ka vajadzētu pastiprināt izmantot otrā pīlāra iespējas. Uh, Un eh, šobrīd eh, tur mēs aprobežojamies ar vīdes eh, problemātiku. Varbūt, ka mēs varētu atvēlēt līdzekļus šiem nelabvēlīgiem apgabaliem no otrā pīlāra, jo šiem ražotājiem ir jāražo piens nelabvēlīgākos apstākļos. Tālāk par birokrātijas mazināšanu, ko pieminēja jau vairāk kolēģi. Es lūdzu jūsu atbalstu attiecībā uz piena un augļu programmu skolās lai mēs panāktu tādus noteikumus, kas būtu praksē īstenojami. Protams, mēs uzrakstīt varam visu, taču šiem noteikumiem ir jābūt īstenojumiem. Trešais jautājums par birokrātijas mazināšanu kā tādu. Hogina kungs ir aicinājis visu valstu ministrus palīdzēt birokrātijas mazināšanā. Paldies! Tālāk vārds nākamajam runātājam. Bienvenue, monsieur le ministre. Euh, on a beaucoup par... Ministra kungs, daudz tik runāts par pienu, bet arī cita veida ražošana šobrīd tiek apdraudēta. Vai jūs nedomājat, ka padomēji un komisijai vajadzētu domāt arī par lauksaimniecības produktu eksporta jautājumu. Nu, piemēram, pie Krievijas robežām mēs vienkārši gaidām un gaidām, laiks iet uz priekšu, bet faktiski alternatīva politika nekad netiek piedāvāta tirgiem. Uh, Āzijā attīstās taču tikmēr jauni tirgi. Tur mēs arī varētu spērt savu kāju, un ir svarīgi, lai mūsu uzņēmumu, uzņēmumi eh, varētu gūt kaut kādas priekšrocības, piemēram, no komisijas puses, eh, kas varētu viņus pavadīt, lai varētu iepazīties ar šiem jauniem alternatīviem tirgiem. Jo Google tas ir vienīgais veids, kā varētu atvieglot šo spiedienu, ko radīs Krievijas embargo. Paldies! Un tagad mēs esam uzklausījuši visus, kas vēlējās izteikties, un es vēlos dot vārdu Latvijas eh, ministram, lai atbildētu uz jautājumiem. Paldies augsti godātie deputāta kungi par jūsu jautājumiem. Nu, jāsaka, ka lielos vilcienos mēs arī gaidījām tādus jautājumus no jums, kā jūs viņus uzdevāt. Tātad piens, kopējā lauksaimniecības politika, skolas piens un skolas auglis, bioloģiskā lauksaimniecība. Jā, mēs par šiem jautājumiem jau pirms prezidentūras uzsākšanas esam domājuši. Es nevaru jums apgalvot, ka viss tas, ko mēs esam cerējuši un ko mēs esam arī pārunājuši ar komisiju, ka viss tas mums izdosies tā arī izpildīt. Jo ne jau tikai prezidējošā valsts ir tā, kas pieņem šeit lēmumus. Jūs ļoti labi šo kārtību ziniet, un tāpēc es pamēģināšu atbildēt uh, uz šiem jautājumiem, kā mēs to redzam, kā mēs domājam virzīties uz priekšu, Un es tomēr vēlētos, ka es varētu pagrupēt šos jautājumus pa grupām, jo uz katru jautājumu atbildot mums nāksies atkārtoties, jo jautājumi bija par vienu sektoru, par otru, par trešo. Un tā, sākot manas atbildes, es gribētu jums eh, teikt par trīs jūsu tādām jautājumu grupām sekojošo. Pirmkārt par skolas programmu augļu un dārzeņu un piena nozarēm. Es gribēju teikt, ka mēs Latvijas prezidentūra piekrītam parlamentam, ka jādara viss, lai šo jautājumu virzītu uz priekšu, nepieļaujot veikt vēl sarežģītus izvērtējumus par programmu un tiesību akta priekšlikumiem kurš gana sekmīgi darbojas jau daudzus gadus Eiropas Savienībā. Tāpēc es aicināšu komisiju un aicinu šodien tos komisijas locekļus, kas šeit piedalās, veikt viņu ieplānotās darbības tā, lai tas netraucētu kopējam laika grafikam par šo priekšlikumu vienoties visdrīzākajā nākotnē. Kas attiecās uz bioloģisko lauksaimniecību lai maijā lauksaimniecības ministru padomē panāktu vienošanos par vispārējo pieeju, arī sagaidu no komisāra un viņa dienestiem īpašu pretimnākšanu un elastību šinīs jautājumos, kas ir būtiski dalību valstīm. Lai arī tie dažkārt ir ļoti tehniski jautājumi, kā mēs to labi zinām, bet viņi ir nozīmīgi visām mūsu dalību valstīm. Un kopējs mūsu uzstādījums par kopējo lauksaimniecības politiku, tātad par vienkāršošanas jautājumiem. Protams, to, ko es teicu, to es ļoti labi apzinos, ka šis jautājums arī mūsu prezidentūrai ir ļoti būtisks. Un tas ir ļoti būtisks visām dalības valstīm. Arī šī jautājumā mēs sagaidām no komisijas konstruktīvu pretīm nākšanu izvirzītajos jautājumos, par kuriem paredzēts pieņemt padomes secinājumus maija lauksaimniecības ministru padomē. Tas ir īpaši būtiski tāpēc, ka padomē paredzēts vērst īpašu uzmanību tieši tam, kādi ir kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanai paredzētie deleģētie akti un, komis, un komisijas pieeja. Tie būtu tādi trīs manas atbildes, varbūt ļoti īsas atbildes par to, kā mēs uzrunāsim komisiju nu, un lūksim viņus un ieteiksim un prasīsim viņiem rīcību, darbību šīs trīs, manuprāt, ļoti būtiskajos jautājumos. Es atļaušos sākt ar atbildi Albertam Desakungam, kuru es jau diezgan ilgi pazīstu un esam par lauksaimniecības jautājumiem daudz un daudz runājuši. Nu, gribu teikt, ka prezidentūra noteikti turpinās cieši sekot līdzi situācijas attīstībai kopumā un īpaši tirgus attīstības tendencēm. Jā, es jums varu apsolīt, ka mēs nekavējoties rosināsim diskusijas padomē, kad vien tas būs nepieciešams. Jo varu noteikti teikt jums un pilnīgi atbildīgi, ka Baltijas valstis - Latvija, Lietuva, Igaunija un arī Somija - ir valstis, kas visbūtiskāk ir izbaudījušas šī embargo sekas. Es domāju, ka kad ļoti dažāda ir situācija kopumā valstīs sakarā ar šo embargo. Un arī padomē diskutējot, eh, nebija tik viennozīmīgs jautājums, ka tieši tūlīt ir jāpieņem kādi ārkārtas mēri. Bija jautājumi par to, ka mēs vēl papētīsim tirgu, paskatīsimies, kā virzīsies šie jautājumi. Jo, protams, ka pirmo mēnesi pēc šī embargo nevarēja zināt, kāda būs tālākā šī jautājuma virs, virzība. Arī, arī De Castro kungs runāja par piena nozari. Ja? Nu, protams, to, ko es teicu savā uzrunā, es otrais nevēlos atkārtot, Bet decembrī, izskatot padomē Polijas ierosinātā jautājumu par piena nozares nākotni, tika diskutēts arī par iespēju atļaut dalību valstīm nomaksāt sodu par pārsniegto pona, piena kvotu vairākos gados uz priekšu un nepie, nepiemērot šo soda naudu. Taču politisku atbalstu ierosinājums diemžēl negūst. Nu, nākošā reize, kad mēs šo jautājumu apspriedīsim, ir ļoti tuvu. Mēs esam šo jautājumu izvirzījuši mūsu pirmajai padomes sēdēji, kura notiks 26. janvārī. Un es domāju, ka šeit būs ļoti nopietna diskusija par piena jautājumu, par embargo jautājumu, par tirgu jautājumu. Nu, Kādi būs rezultāti šai diskusijai? Protams, ka to mēs redzēsim pēc šīs mūsu padomes sēdes. Jā, un šeit varbūt vēl kopā, es gan atvainojos, mani kolēģi nav pierakstījuši, bet arī to jautājumu vairāki jūs godātie deputāti uzdevāt par Ah, jā, es atvainojos. Vojčevska kungs no mhm. Polijas, arī Kalinovska kungs no Polijas. Par vienotu attieksmi, par vienotu attieksmi pret embargo, piena tirgu un kopā pret embargo. Mūsu nostāja noteikti nebūs mainījusies sakarā ar to, ka mēs esam Eiropas Savienības prezidējošā valsts, Mēs uzskatām, ka šeit ir jābūt vienotai nostājai. Nevar būt tā, ka atsevišķas valstis meklē savu konkrētu kaut kādu iespēju atvērt pa atsevišķiem produktiem tirgu. Un no mūsu puses, no prezidentūras puses, noteikti šāds jautājums atbalstīts netiks. Nākošais jautājums par kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošanu. Es jau mūsu nostāju jums īsi pateicu, ko mēs prasīsim, ko mēs aicināsim, kādā veidā šī jautājumā virzīties uz priekšu. Nu, jareiz, jareiz mums ir dota tā iespēja, protams, Mēs dosim komisijai signālus par to, kurās vienkār, kuros vienkāršošanas aspektos ir jāpievērš vislielākā uzmanība. Un to noteikti spēs pateikt dalību valstu ministri diskusijās. Es domāju, ka arī komisija saprot šī jautājuma svarīgumu, un nu, es personīgi noteikti ceru uz pretīmnākšanu un operatīvu, rī, konstruktīvu rīcību. Jā, un, un zaļināšanas jautājums šeit vairāk kārt tika arī uzsvērts šis zaļināšanas jautājums. Protams, ka šis zaļināšanas jautājums ir būt, ļoti būtisks. Un šeit mēs viņu pat varam sasaistīt kopā, kopā šos papildus slogus sasaistīt kopā arī ar kļūdām, kas var rasties, ja palielinās šie papildus slogi un papildus administrēšana, protams, tas arī dos zināmu, zināmu pienesumu tieši negatīvajā virzienā. Un es atceros, ka mēs, nu, kādus laiciņu atpakaļ, kad parādījās šie zaļināšanas pasākumi, arī ar, ar cienīto eh, Desakungu eh, apspriedām šo jautājumu, un Es varu apgalvot Alberta kungam, ka manas personīgās domas šī jautājumā nav mainījušās. Bet ņemot vērā, ka mēs esam prezidējošā valsts, tad, protams, mēs rīkosimies atbilstoši, kā tas pienākas, un apspriedīsim šo jautājumu ar kolēģiem, diskutēsim, un centi, es arī centīšos pierādīt, lai šie lēmumi būtu ļoti saprātīgi un neradītu papildus logu mūsu lauksaimniekiem. Kā mums tas izdosies, protams, to jūs visi uzzināsiet. Tas laika periods jau nav ļoti garš. Jā, nākošais jautājums tika uzdots par klimatu. Es tā saprotu, bija saruna par gaisu, par klimatu. Nu, <clears throat> padome uzskata, šāda diskusija mums bija padomē, ka kopējā lauksaimniecības politikas reforma jau dod ievērojumu ieguldīju cīņā ar klimata pārmaiņām. Arī šeit ministru debatēs skaidri parādījās lauksaimnieku pozīcija, ko pauda ministri, ka kopumā, protams, šis solis ir pareizs, šis solis ir jāspēr, bet vienlaicīgi arī pauda bažas par to, kā tas atsauksies reāli uz katru konkrēto lielo vai mazo lauksaimnieku. Es domāju, ka šeit, kamēr mēs neesam saņēmuši tehniskos risinājumus, kā tas tiks veikts, kā tas tiks rēķināts, precīzi, šī diskusija nav nobeidzama. Viņa ir iesākta un viņa ir jāturpina. Un ja mēs pie šīs diskusijas nonāksim, mēs noteikti arī uzklausīsim visu valstu viedokļus un centīsimies panākt progresu. Padome noteikti ir gatava turpināt šo diskusiju. Šobrīd vairāk, diemžēl, konkrētības šī jautājumā nevar jums paust. Haslinga kungs runāja un uzdeva jautājumus par bioloģisko lauksaimniecību. Daudzi ministri sākotnēji arī pauda bažas, ka komisijas priekšlikums varētu būt draudz bioloģiskās lauksaimniecības nozares attīstībai. Itālijas prezidentūras laikā diskusijās tika sasniegts ievērojams progress, ko es jau jums minēju savā uzrunā. Viss teksts tika izskatīts tehniskā līmenī un tika atrisināti vairāki jūtīgi jautājumi. Mēs, padome, zinām, kuri ir palikuši tie jautājumi, kuri risinās, nu es gribētu teikt, ļoti sarežģīti. Un tieši tie jūsu minētie jautājumi par saimniecības sadalīšanu vai nesadalīšanu, Man vakardien kolēģi, kas uh, piedalās darba grupā, teica, ka jautājums ir pavirzījies pozitīvā virzienā, manā izpratnē pozitīvā virzienā, kad varēs nodarboties un paliek spēkā gan ar bioloģisko, gan konvenciālo lauksaimniecību vienā saimniecībā. Tas gan vēl ir jāapstiprina, bet ir pozitīvas tendences, pat ļoti pozitīvas, lai tas tā notiktu. Līdz ar to tās bažas par mazākām saimniecībām, par lielākām saimniecībām, kam aktuāls bija šis jautājums, varētu tikt noņemts. Kur viņi kaut kādā veidā Nee, nee, nee. nee, nee. Jā, jā, jā, jā, jā. jā, jā, jā. Tālāk varbūt es gribētu teikt arī eh, dažus vārdus par tiem jautājumiem, kuri līdz šim brīdim nav izdevies panākt vienošanos. Un tāpēc kad es minēju tos jautājumus, ko mēs gribēsim lūgt un varbūt arī aicināt ātrāk risināt komisiju, es minēju tieši šo jau bioloģisko, bioloģiskos jautājumus. Tomēr nezinu, kā tas mums izdosies un cik tas izdosies labi to, ko es jums tikko minēju. Protams, mēs turpināsim šīs diskusijas un šiem dažiem jautājumiem arī mēs uzskatām, ka būs nepieciešama papildus izvērtēšana. Būs nepieciešama. Tā ir skaitā jautājumiem par neatļauto produktu atliekvielu līmeņiem. Arī zaļās nedēļas laikā, kad mēs piedalījāmies, pie mums pienāca gan ražotāji, gan audzētāji un vērsa mūsu uzmanību tieši uz šī jautājuma būtiskumu. Un mēs arī aicināsim komisiju ļoti rūpīgi izvērtēt šo jautājumu un šo atliekvielu lielumu, jo mēs ļoti labi saprotam, šo jautājumu. Es domāju, arī jūs visi godātie deputāti to ļoti labi saprotiet, ka ko nozīmētu, ja vispār šis līmenis ir nulle. Kā tas būtu iespējams? Tātad ir ļoti būtisks jautājums, kas arī ļoti atbildīgi ir jāizvērtē, un mēs to lūksim darīt iespējami īsā laika posmā. Nu, un ņemot vērā, ka lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padome 14. gada 15. decembrī vairākums dalību valstu atbalstīja darba turpināšanu pie priekšlikuma. Protams, ka mūsu pienākums, un mēs to darīsim, turpināsim darbu, lai panāktu vienošanos par vispārējo pieju padomē pirms mūsu prezidentūras darbības beigām. Cerēsim, uz labu rezultātu. Tālāk gribētu atbildēt uz jautājumu par transatlantiskās Atlantiskās tirzniecības un investīciju partnerības nolīgumu. Šeit arī tika izteiktas bažas, kā tas varētu atsaukties uz lauksaimniecības, ražotājiem, pārstrādātājiem. No vienas puses, protams, nevar apstrīdēt šo apgalvojumu, ka tas varētu dot iespējas Eiropas lauksaimniekiem un Eiropas kopējai ekonomiskai izaugsmai. Bet mums noteikti, es piekrītu šiem godātajiem deputātiem, kas izteica bažas par šo jautājumu. Un, protams, kad šie riski, ko sevi ietver šis līgums, it sevišķi lauksaimnieki, mēs jau šobrīd viņus ļoti uzmanīgi vērtējam un esam izteikuši savus iebildumus gan par pārtikas drošību, gan par citiem jautājumiem. Es nedomāju, ka mūsu viedoklis, šeit es domāju padomes viedoklis, šī jautājumā varētu būtiski mainīties. Manās sarunās ar kolēģiem, ar citu valstu ministriem, nesu sastapis nevienu, kas teiktu, ka viņš ir gatavs savu attieksmi šī jautājumā mainīt. Tātad, atbildot tieši uz šo jautājumu, mūsu izvirzītās prasības, parakstot šo līgumu, mums liekas adekvātas mūsu pārtikas drošībai, cilvēku drošībai, lietojot mūsu pārtiku. Par mežiem. Deputāts kundze uzdeva jautājumu par mežiem. Mēs to zinām, ka Eiropas Savienībā nav vienotas mežu politikas. Mēs zinām valstis, kurām ir savā valstī šāda attīstības politika par ilglaicīgu, ilgspējīgu darbību, un mēs nekādā ziņā, jeb es savā runā nekādā ziņā negribēju pateikt to, ka mēs savas prezidentūras laikā jūs visus mācīsim, kā apsaimniekot mežus. Bet ņemot vērā ka mums ir jāpiedalās šī apvienoto nāciju organizācijas mežu fórumā. Mēs centīsimies panākt, un es saprotu, ka šis ziņojums noteikti mums tur būs nepieciešams ziņot, kādu kopēju sapratni par mežu politiku. Nu, un šīs sarunās es noteikti konstatēšu, kāds tad šis mans ziņojums tur būs. Es ar lielāko prieku ieklausīšos to valstu argumentos, kurus jūs man izteiksiet. Tā kā es noņemu pilnīgi jūsu bažu, ka mēs šeit gribam jums pateikt priekšā, kā jums jāsaimnieko mežā. Nē. Nē. Nu, es nezinu. Jā, nu, tur nekas nav daudz. Jā. Ja. Eh, vēl tika jautājums uzdot saistībā ar mazajām ģimenes saimniecībām, kad šī kopējā lauksaimniecības politika varētu nodarīt pāri šīm saimniecībām, varbūt samazināt viņu konkurētspēju Es domāju, ka šī jautājuma arī mums būs reāla viedokļu apmaiņa. Un es personīgi, un, un arī es domāju daudzi kolēģi, nekādā veidā nedomā, ka mums vajadzētu samazināt konkurētspēju mazajām saimniecībām. Pie šiem jautājumiem mēs kopā ar komisiju noteikti, noteikti piestrādāsim, un manu, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi taisni otrādi lai palielinātu šo mazo saimniecību konkurētspēju. Es jums šodien arī nevaru pateikt konkrētus eh, piecus vai septiņus punktus, kā tas notiks, kad notiks mūsu diskusija padomē. Bet esmu pilnīgi pārliecināts, ka absolūtais valstu vairākums domā līdzīgi, kā jūs domājat, ka šīm saimniecībām ir jāpalīdz, lai taisa šī konkurētspēja varētu palielināties. Ja. Jā, jā, jā. Un vēl varbūt nobeigumā par negodību, negodīgo tirzniecības praksi uzņēmēju starpā pārtikas ķēdē. Noteikti, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums par negodīgu tirzniecības praksi un ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs noteikti atbalstam arī brīvprātīgas iniciatīvas darbību un uzskatām, ka ir jāturpina novērot, monitorēt, kā tas viss notiek, jo arī tas gan bija vairākas padomes atpakaļ, šis jautājums arī bija jau iekļauts padomes darba kārtībā, un viņš tika skatīts, un notika diskusija. Un ja mani atmiņa neviļ, tad arī komisijai tika lūgts veikt monitoringu šī jautājumā, lai varētu turpmāk izprast šī jautājuma svarīgumu un nopietnību. E, mēs noteikti pie šī jautājuma varēsim atgriezties un varēsim arī veikt diskusiju kādā no padomjas sēdēm varbūt, e, lai uzzinātu dalību valstu viedokli. Jo arī šeit visās dalību valstīs nav vienāda situācija, un būtu, būtu svarīgi saprast, kādi varētu būt kopējie mūsu lēmumi, lai pēc iespējas izskaustu šādu parādību. Nu, tāda varētu būt mana atbilde uz šo jautājumu. Paldies ministra kungam, paldies par jūsu atbildēm, Dūklav kungs. Paldies Latvijas lauksaimniecības ministram. Paldies, ka esat šodien ieradies mūsu komitejas sēdē un patiesībā jūs atbildējāt gandrīz uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Es novēlu jūs prezidentūrai darba pilnus un auglīgus turpmākos mēnešus un es tiešām ceru, ka. Eh, Milā, Milānas laikā vai arī citur mēs tiksimies, sadarbosimies. Paldies, ministra kungs, tiešām no sirds. Tādējādi mēs esam izskatījuši mūsu darba kārtības astoto punktu, un tas bija, tas bija um, uzklausīt prezidentūras teikto. Ak tā, jūs vēl vēlaties te kaut ko teikt? Ja drīkst vēl burtiski dažus teikumus. Eh, es gribētu apliecināt tiem augsti godātiem deputāta kungiem, kuri pauda bažas ka maza valsts tad varētu rasties problēmas kopējās lauksaimniecības, bioloģijas un citu jautājumu risināšanā. Es jums varu apliecināt, ka mēs ļoti godprātīgi pildīsim to, ko es jums šodien šeit prezentēju, un nekādā veidā nedarīsim uh, tā, neveiksim tādas darbības, kas varētu kaitēt mūsu kopējai lauksaimniecības attīstībai. Paldies! Bardzo dziękujemy. Paldies, paldies ministra kungam. Aplausi arī liecina, ka mēs eh, augstu novērtējam jūsu atbildes. Paldies, ministra kungs. Un one minute. Vienu minūti, kolēģi, un tad atsāksim darbu. Jakie są? Proszę Państwa, bardzo proszę. Godātie kolēģi, dāmas un kungi, atsāksim mūsu darbu. Nākamais eh, darba kārtības punkts ir devītais, un tagad mēs runāsim par ārstnieciskās dzīvnieku barības izgatavošanu, laišanu tirgu un lietošanu. Runa iet par padomas direktīvas 90 šķērsvietra 167 šķērsvietra EEK atcelšanu. Tātad direktīva ir ļoti veca, 90. gads. Referente ir Klāra Agijera Garcia, bet eh, vispirms es vēlētos jūs eh, iepazīstināt, pareizi sakot, dot vārdu komisijas pārstāvim, kas iepazīstinās ar komisijas ideju šajā sakarā. Un tagad eh, DG Sanko pārstāvi, kur ir mūsu vidū izteiksies. Pirmā ir Pongelīnī kundze. Paldies, prieksēdētāji kungs. Sveicināti visi. Es pārstāvu komis komisiju šodien un es vēlētos jūs iepazīstināt ar komisijas priekšlikumu regulai saistībā ar ārstnieciskajām dzīvniecību barībām. Tā tad eh, arī komisija ir sagatavojusi savas idejas par padomas direktīvas izmainīšanu, atcelšanu, eh, kas ir saistīta ar ārstniecisko barību. Mūsu sagatavotais priekšlikums eh, balstās uz padomas un parlamentu kopīgi izstrādāto mērķi, pareizo sakot, vairākiem mērķiem. Viens no šiem mērķiem ir harmonizēt Eiropas tirgu. Diskusijās bieži vien ir izskanējis, ka šī direktīva, kur vēl joprojām darbojās, var, tiešām var, un to mēs arī esam piedzīvojuši, izraisīt tirgus kropļojumus. Dalību valsts to vairāk kārt ir norādījusi komisijai, tāpēc eh, ar šo atcelšanu mēs vēlējāmies eh, nākt vietā ar kaut ko jaunu un eh, izmantot arī jaunos terminus un jaunās idejas, eh, kuras eh, šogad laikā ir parādījušās. Kā jau komitejas priekšsēdētājs teica, direktīva tika sagatavota 80. gadu beigās, kad iekšējais tirgus bija pilnīgi cits un situācija bija pilnīgi savādāka. Un visu iesaistīto pušu atbildība un pārtikas ķēde ir pilnībā izmainījusies šo 25 gadu laikā. Mēs komisijā mēģinam palīdzēt dzīvnieku audzētājiem un mēģinām eh, nodrošināt arī pārtikas drošību, proti komisija uzrauga arī sabiedrības veselības jautājumus. Ārstnieciska dzīvnieku barība. Tā tiešām palīdz izvairīties no lielām zoonožu epidēmijām, tas ir pierādīts. Ārstniecisku dzīvnieku barību ļauj ārstēt slimības, ne tikai darboties profilaktiski, un ārstnieciskās barības ir īpaši iecienītas eh, mīļdzīvniekiem. Ārstnieciskās barības eh, patēriņš visu laiku pieaug, un eh, agrāk ārstnieciskās dzīvnieku barības varbūt nebija īpaši populāras, šobrīd tās kļūst ar vien ar vien populārākas. Uh, Mēs vēlamies uzlabot pārtikas kvalitāti, un ja tāds ir mūsu mērķis, tad eh, mums ir jātiek galā ar antibiotiku rezistenci izraisītajām problēmām. Tas savukārt ir saistīts ar ražošanas kontrolēm, ar ražošanas kvalitātes rādītāju uzlabošanu un eh, tam savukārt ir nepieciešams labāks stratēģijas izlaidī, iz, izveidošana. Viena no būtiskākajām problēmām ražotājiem ir eh, antibiotiku rezistence. Tas bija tāds eh, ļoti, ļoti raupšs iedalījums, un tagad došu vārdu manam kolēģim, kurš jau detalizētāk izstāstīs par komisijas priekšlikumu un to, kā domājam sadarboties ar parlamentu. E, es, mēs jau esam tā tad iestrādājuši, bet vispirms e, priekšsēdētājs noteikti kaut ko vēlēsies teikt. Jā, es dodu vārdu jūsu kolēģim. Paldies! Paldies, e, priekšsēdētāji kungs! Es varbūt nepieskaršos it visam, ko bija domājis pateikt, bet, eh, kā jau izskanēja, turpmākās 5-7 minūtes es veltīšu tam, lai vispirms eh, izskaidrot, ko tad nozīmē ārstnieciska barība. Jo kopš komisija nopublicēja pagājušā gada septembrī savu ārstnieciskās barības priekšlikumu, eh, nav skaidrs lielai daļai, par ko vispār iet runā, runa. Un tā saucamajā zaļajā nedēļā, kad tikāmies Berlīnē, do ļoti daudzi nesaprata un parādījās vairākas preses relīzes, kuras nav īpaši precīzas. Pirmkārt, ir jābūt skaidrībai, par ko mēs runājam, pieminot ārstniecisku barību. Šajā slīdītē esmu mēģinājis algoritmiski parādīt, kādi tad ir veterināro medikamentu ievads veidi, uh, kā viņas var iebarot eh, dzīvniekiem. Pirmā, viens no veidiem ir ārsnieciska barība. Kā jūs redzat, pirmajā kreisajā pusē ir kontrolēta samiksēšana, un dzīvnieks šo barību apēd. Vēl bez tam ārkārtīgi svarīgi ir to, ka veterinārie medikamenti un ārstnieciskā barība nonāk pie fermas īpašnieka vai mīļdzīvnieka īpašnieka ar veterināra izrakstītu recepti. Citādā veidā šos produktus nopirkt nevar. Un um, nevar tos izmantot, lai kaut kādā veidā pie, m, mm, veicinātu dzīvesvaru pieaugumu vai uh, apkarotu dažādas slimības ja dzīvnieks Eiropā saņem antibiotikas, tad tas ir tikai pēc veterinārā ārsta parakstītas receptes. Un balstoties uz to, kā jūs redziet, tā tad pirmais ir ārstnieciskā barība, un ar šo jauno priekšlikumu komisija vēlas noregulēt un atrunāt šo sfēru. Ir arī citi veidi, kā dzīvnieks saņem uh, antibiotu ārstniecisko barību, tā saucamie šķīdumi ūdenī, tad veterinārārs dodās pie fermera un viņš sagatavo šo barības maisījumu, šo barības tumīti, kura tad tiek eh, sagatavota tieši ferma, kur tiek sagatavota saimniecībā un tad eh, tiek iebarota dzīvniekam. Vai arī to uh, iemaisa dzeramajā ūdenī, dzirdināšanas ūdenī, bet eh, par šiem abiem pārējiem veidiem runā veterināro medikamentu direktīva, mēs runājam tikai par ārstniecisko barību. Tātad eh, šeit ir bilde, kurā parādīts, eh, kāda ir, kādi ir negatīvie momenti, ja dzirdināmajā ūdenī tiek iemaisīti medikamenti, jo daudz kas aiziet zūdībā. Un eh, šeit arī mēs redzam eh, fotogrāfijās, ka ar precīzu devas ar precīzu devu ir pietiekamas grūtības, ja izmanto citus veidus, bet šī ārstnieciskā barība ir viens no labākajiem veidiem. Tas varbūt nav izvēles ceļš, bet tomēr uzskatām, ka tas ir viens no labākajiem ceļiem. Šeit ir vēl viens algome, algoritms, kā nozīmēt ārstniecisko barību, bet eh, varbūt būtiskākais, ko vajadzētu atcerēties no manis teiktā, ir tas, ka ārstnieciska barība ir izstrādājums, kurš ir barības un veterināro medikamentu sajaukums. Otrs eh, obligāti šo barību paraksta veterinārārsts, savādāk to nopirkt vai iegādāties nevar, un, piemēram, mīļdzīvnieki vai pārtiks ķēdē izmantotie dzīvnieki šo ārstniecisko barību tad varētu lietot. Mana kolēģi jau pieminēja mūsu jaunās stratēģijas sagatavošanas mērķus. Ir vispārēji mērķi, un tas ir lai veicinātu inovatīvu un konkurētspēju iekšējā tirgus pilnveidošanu, pie tām eh, tie nav tukši vārdi. Mēs eh, tiešām uzskatām, ka ārstnieciskā barība daudzās dalību valstīs nav konkurētspējīga, jo šī barība ir ļoti dārga gan tāpēc, ka patreizējā direktīva ir spēkā, gan arī citu apsvērumu dēļ. Otrs ļoti svarīgs vispārējais mērķis ir tāds, ka mēs vēlamies nodrošināt gan sabiedrības veselības mērķu izpildi, gan arī dzīvnieku veselības aizsardzību. Viens e, jautājums jau šeit pacēlās, e, mana kolēģi teica, mikrobu rezistents, antibiotiku rezistents. Un arī šajā priekšlikumā mēs mēģinājām iestrādāt mūsu idejas, ko darīt. Iemesli, kāpēc Eiropas Savienība, ko vēlas dalīt, darīt, ir parādīts šajā slīdītē, jo tas bija Ozbaha ziņojums. Eiropas parlaments jau ir sagatavojis savu rezolūciju. Tātad parlaments griezās pie komisijas ar lūgumu e, sakārtot šo ārstnieciskās barības jomu. Un tagad trīs vai četras slīdītes, e, ar kuru palīdzību izskaidrošu, kādas problēmas parādīsies e, ārstnieciskās barības jautājumā. Pirmais ir neprecīzs veterināro medikamentu devas. Daudzās dalību valstīs ražošanas standarti, barība, ārstnieciskai barība ražošanas standarti ir nav augstas, šīs prasības nav augstas. Un šajās dalību valstīs me, veterināro medikamentu devas netiek garantētas. Ir arī tādas dalību valsts, kurās eh, ārstnieciskās barības izgatavošanas standarti ir ļoti augstā līmenī, un eh, tiek uzskatīts, ka ārstnieciskā barība ir sava veida eh, preventīvs pasākums, un tad ir varbūt tāda uzskata, kuri parādās, ka nevajag lietot tos dzīvniekiem. Un tā ir vēl viena problēma, jā. Ko tad mēs šobrīd darām? Un kāds ir komisijas priekšlikums un varbūt to konkrētie punkti? Mēs eh, sagatavosim ražošanas standartus, tajā, star, tajā eh, starpā arī uzglabāšanas, transportēšanas un sajaukšanas prasības. Tātad jaunais būs tas, ka mēs tiešām atrunāsim uzglabāšanas un transportēšanas jautājumus, jo daudzi ar pārtikas drošību saistītie skandāli tiešām ir izcēlušies tāpēc, ka kaut kas nav ticis palīgi uz, pa, pareizi uzglab, uzglab, uzglabāts. Esam paredzējuši arī īpašu pielikumu, kurā atrunāsim konkrētos pasākums, kas būs paredzēti ārstnieciskās barības ražotājiem. Uh, Cits svarīgs jautājums ir homogenitāte. Kādā veidā e, medikaments pieaugts barībai nenoslāņosies? Šie kritēriji ir ļoti svarīgi, un homogenitātes kritēriji ārstnieciskajā barībā tiks izstādāti īpaši sīki. Arī tas ir ļoti būtisks solis uz priekšu konkurētspējas palielināšanā kāda būs ārstnieciskās barības ražošanas apjomi. Tā tad jau uzreiz ir jāsaka, ka veterinārā ārsts to parakstīs, un um, ražotājiem tas ir liels pluss, ja mēs to sakārtosim, bet arī tas uh, pazeminās izmaksas. Līdz ar to, ja ja e, netiks izmainīt pārāk bieži medikamenta, kāds medikaments tiek dots, tad arī neparādīsies šīs e, atliek medikamentu problēmas. Mēs mēģinājām saglabāt arī to principu, kā ārstniecisko barību var ražot uh, tikai ar tādiem veterinārajiem medikamentiem, kur ir paredzēti sajaukšanai ar ārstniecisku barību. Visbeidzot, vēl lielāka problēma ir tāda, ka um, veterināro medikamentu pārpalikumu barībā ir samērā daudz un arī mikrobu rezistences problēma. ļoti daudzos plašsaziņas līdzekļos par to tiek rakstīts. Mikrobu rezistents pieaug kā Eiropā, tā arī visā pasaulē. Un š, ar šo likumdošanas aktu mēs vēlējāmies tiešām sakārtot šo jomu, vismaz mēģināt, kāda būtu pasākumi. Pirmais ir tāds, kāda varētu būt medikamentu atlieks barībā. Šobrīd eh, ir tādas dalību valstis, kurās eh, šis tolerants līmenis ir pietiekami augsts, un ir tādas, kurās eh, šis tolerants līmenis ir nulle. Tāpēc praktiski mēs šo situāciju tādu nevaram turpmāk vairs saglabāt, un no mikro un no medikamentu atlieku viedokļa tad tas ir 1% varbūt no 1% varbūt antibiotika preparātiem un 3 citiem veterināriem medikamentiem. Tātad 1% nenozīmē, ka tas būs 1% no ārstnieciskās barības svara, 1% no terapeitiskajā, eh, med, no terapeitiskās devas, Tātad, piemēram, ja ir viens tūkstotis eh, aktīvo vielu tetraciklīna, tad eh, tolerance šīm, atliekam, šīm atlieku sastapumam barībā būs tikai viens procents. Cits mēs eh, nepieļausim ārstnieciskās barības profilaktisku pielietojumu, ja tajā e, būs antibiotiku atliekas. Un e, profilaktiska vai preventīva lietošana nav pieļaujama. Pie tam šajā priekšlikumā mēs iestrādāsim arī, arī tehniskas detaļas, kādā veidā no tā izvairīties. Un e, pēdējā slīdīt, ko esmu sagatavojis, uh, Varbūt šai komitejai tā ir mazākas intereses, jo tas attiecās uz ārstniecisko barību mīļdzīvniekiem. Šis tirgus ļoti strauji aug, un eh, šobrīd tirgus apjoms ir apmēram 5 miljoni, bet eh, šī niša ar vien palielinās un domājam, ka tas drīz sasniegs vienu miljārdu. Tāpēc eh, vēlamies jau sagatavot likumdošanu, kas e, sniegtos laikam pa priekšu. Tas arī būtu mans sakāmais paldies. Balsu, balsu, džinkujemi. Liels paldies, saka priekšādātājs. Tiešām liels paldies par šo prezentāciju. Mēs katrā ziņā šiem jautājumam pievērsīsimies atkal un atkal, tāpēc tālāk došu vārdu referentam. Agilēra Garsīs, kundz, lūdzu, jūs izteikties tomēr īsi. Paldies priekšsādātāji. Vēlos pateikties komisijai no Sanko ģenerāla direktorāta un Agri ģenerāla direktorāta par viņu prezentācijām. tā tiešām ir savā ziņā tehniska rakstura regula. Bet tāpat laikā tā ir ārkārtīgi nepieciešama, jo bija ļoti vajadzīga šī harmonizēšana, tieši tā kā Sanko ģenerāldirektorā pārstāvis teica. Jo šobrīd piedzīvojam to, ka pašreiz pastāv tirgus kropļojumi. Esmu no Spānijas, mums tur ir nu, tāda, nu, tiesība akti ar zināmiem trūkumiem, kas tika pieņemti 2009. gadā. Tur tika runāts lūk par ārstniecisko barību, bet tāpat laikā tā, protams, ir diezgan mūsdienīga. Mm, katrā ziņā tā ir mūsdienīga nekā 90. gados pieņemtā direktīva. mums ir jāizmanto iespēja, lai atjauninātu arī šo tiesību aktu. Šī regula šķiet arī ir tieši tas pareizākais instruments, kā risināt šo ārstnieciskās barības uzglabāšanas, lietošanas e, un ražošanas jautājums. Nu, tāds man pirmais sākotnējs viedoklis par šo lietu, protams, ir e, tāds, kas sasaistās ar jūsu uzklausīšanu un ir kaut kādi neatrasināti jautājumi. Bet ļaujiet man pievērsties pāris punktiem. Pāris punktiem, kas, manuprāt, ir visai nozīmīgi. Manuprāt, tas labākais veids, kā pārskatīt ārstnieciskās barības lietošanu. Ir, nu, jāveic atbilstīgi. Un tieši ar ārstnieciskās barības palīdzību var vislabāk um, ārstēt lielu daudzumu mājdzīvniekus. Ne, protams, ir arī citas iespējas, bet šādā veidā mēs varam pārliecināties, ka zāļu daudzums, šis uh, sajaukums ir viendabīgs, efektīvi iedarbību un ārstēšana notiek atbilstīgi. Jo visiem dzīvniekiem attiecīgi tad ir pieejami vienādam zāļu daudzumam. Tur ir arī veterinārā ārsta um, recepte nodrošināt, un tā ir vajadzīga pieprasīt, bez tās nu nav iespējams produktus iegādāties. Un domāju, ka tas ir visai svarīgs elements. Tāpat laikā Vēlētos, lai tiktu noskaidrot arī pāris eh, ar definīcijām saistīti jautājumi. Otrajā pantā, piemēram, man īsti nedaudz skaidrības eh, kā, kā tam visam te jābūt, un vēlos tātad tālāku precizējumu. Šķiet, ka pastāv tāds kā mulsums. Nu, varbūt eh, šīs diskusijas dos mums jaunu iespēju, nu, ar mums pakonsultēties un šos neskaidros jautājumus attiecīgi noskaidrot. Vēl viena lieta Manuprāt, šis dokuments būtu jāskata vienlaicīgi ar galvenajām debatēm NV komitejā. Tā ir tā pamatkomiteja, kas strādā pie šā jautājuma, bet mums ir jāizturas konsekventi. Mēs nevēlamies, lai vienā regulā ir viena kaut kāda definīcija un kaut kas pilnīgi cits pēkšņi parādās citā tiesība aktā. Vēlamies šīs lietas saskaņot. Un vēl viena lieta, kas, manuprāt, arī ir ārkārtīgi svarīga, ja ne pat viena no svarīgākajām, un tas ir šī mainīga, šis mainīgais uh, barības sajaukums, respektīvi šī mobilā barība. Como una fábrica Par šo quiero la, que me, a ver si me podían... Mobilais, mobilais barības sajaucais. Tas eh, var tikt izvaitots šai ražošanas uzņēmumā, bet es īsti nesaprotu, ka tad no vienas puses ir viens prasīra daudzums attiecībā uz šādu aparu, aparātu reģistrāciju un fabrikas darbību, bet tāpat laikā definīcijā šāda veida prasības vispār pat neatspoguļojas. Nu, tātad šis mikseris, jeb nu, samalējs, kas ra, tad producē šo darbību, nedrīkst tikt jaukts ar šo mobilo um, iekārtu. Jo tad jau iznāk, ka var rasties iespējas, ka, lūk, nu, šī ārstnieciskā barība te tiek ražot jau kādiem paņēmieniem. Nē, tā, tā nav. Es domāju, ka tāds nav arī tas mērķis, bet es vienkārši domāju, ka šāda interpretācija arī ir iespējama. Vienkārši tāds pārpratums, neliels sajukums radies, ko vajadzētu nokārtot. Kas tad ir šī iekārta? Ko tas tieši nozīmē? Kā tas izpaužas? un gal galā, kas tad ir, kāda ir definīcija šādam te e, barības fabrikā, ja barības ražošanas iekārtai? Kāda jūsuprāt ir atšķirība starp šo šķērs piesārņojumu un tad pārpalikumiem? Man liekas, ka tas ir viens un tas pats, ne? Bet tekstā šķiet šīs abas lietas tiek pilnībā nodalītas. Tāpat arī vēl cita veida koncepcijas, piemēram, šis iepriekšējais sajaukums, jeb Eh, sākotnējais sajaukums attiecībā uz barību. Tas varbūt ir veterānistu žargonā izmantots eh, tāds eh, termins, bet nu, te tas netiek izskaidrots. Nu, tad, protams, arī šī, šī definīcija par to, kas ir barības gala lietošanas mērķis. Nu, tātad šīs abas regulas vajadzētu apspriest paralēli tā, ko spriežam, apspriežam šeit, un tā, kas tiek apspriest NV komitejā. Paldies, saka priekšādātais. Paldies. Paldies par šo prezentāciju. Kā jau jūs teicāt, šis priekšlikums ir daļa no tāda lielāka kopuma, kopuma, kur ietilpst vairāki dokumenti, piemēram, veterinārās zāles un Eiropas zāļu aģentūras priekšlikums. Envi ir atbildīgā komiteja, kas strādā pie šiem pārējiem, un to lūk ir Mārita Paulsen, kas strādā pie viņiem, un Stanislavs Polčaks no mūsu puses mm, strādās pie šiem attiecīgiem dokumentiem, tad Pausens kundze un Polčaka kungs. Mēs gatavosim atzinumus NV komitejai. Pie šī jautājuma atgriezīsimies atkal no jauna, būs iespējas vēl par to arī diskutēt. Jūs ar ko vēlēties teikt? Izteikšos pavisam īsi, jā, man itrē jāapspriež mežsaimniecības stratēģija, man iedodas prom, bet paldies, ka devāt man vārdu. Šis dokuments, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Nu, varbūt tas tā varbūt nešķiet no pirmāts uzmetiena mm, šī ārniciskā barība un tam līdzīgi, bet, kad eh, skatāmies uz tām šī priekšlikuma sadaļām, kas saistīts ar mm, antibiotiku rezistenci, tad redzam, ka mēs šeit mēģinam pasargāt pašu savu veselību un dzīvību, jo, ja mēs turpināsim šādā veidā ārsteidzes dzīvi, dzīvniekus ar antibiotikām un neko neregulēsim, mēs nodarīsim sev pāri. Nodarīsim pāri veciem ļaudiem, jauniešiem, kas vairs nevarēs tikt ārstēt ar antibiotikām, jo arī viņi pārņem šo rezistenci. Un tas nozīmē arī, ka lauksaimniecības sektorā varam sastapties ar ļoti lielām problēmām, jo nespēsim vairs ārstēt slimos dzīvniekus. Tāpēc domāju, ka šis priekšlikums ir ļoti labs, pēc, pēc, nu, nostāja jābūt ļoti spēcīgai ir jābūt daudz precīzākām šīm devām, mm, kad tiek izmantots antibiotikas, un, protams, vienmēr ir vajadzīgs, vajadzīga veterinārs recepte, un tas ir mans uzskats. Paldies! Wiemy, pan poseł przygotowuje opinię. Ja. Jūs gatavojat atzinumu ITRES komitejai. Un tagad ānu re referents Eriksen kungs. Thank you very much. Paldies! Nu, jāsaka, es piekrītu, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Te runājam par cilvēku veselību gal galā. Un runājam par to, vai vispār šie medikamenti būs izmantojami nākotnē. Mums te ir jāpieņem lēmums, vai mēs atstāsim cilvēks vienkārši tā nomirt. Uh, savā dabā no tām pavisam normālajām parastajām slimībām, ko vēl šodien vēl spējam ārstēt. Šī, šo lietu var ļoti labi sakārtot, um, šo lietu var vienkārši no, nokārtot. Bet manī izraisa bažas tas, ka tik daudzi no dažādām dalību valstīm, īpaši lielajām Eiropas Savienības dalību valstīs, Lielbritānija bija viena no tām, arī Vācija un Francija, kas nevēlas šo lietu turpināt, un ļauj problēmām turpināties gadu no gada, nedarot neko, nedodot nekādu ieguldījumu situācijas atrisināšanā. Es domāju, ka šis ziņojums no komisijas puses, manuprāt, ir labs ceļš uz priekšu, bet es domāju, ka mums jādara vēl vairāk. Ar to nepietiek. Mums vajadzētu šo jautājumu ļoti uzmanīgi apskatīt turpmākajās nedēļās lai mēs varētu nosacināt, ko tad mēs varam darīt lietas labā. Un es domāju, ka šeit mums tiešām ir kaut kas jāpanāk. Mēs zinām, ka ir um, tādas valstis, kā piemēram Zviedrija, kur mums ir izdevies panākt šo un to. Mēs esam daudz no problēmām jau atrisinājuši. Un es domāju, ka visa Eiropa varētu tikai un vienīgi no mums pamācīties. Vienkārši mēs darām tas, kas jādara. Otrzymał pan więcej czasu. Paldies, saka priekšādātājs. Kā nu referentam jums arī ir mazliet vairāk laika, Hausling kungs, jums viena minūte. Jā, <clears throat> esmu par pozitīvu. Jā, pirmkārt par pozitīvo. Nu, ir ļoti labi, ka kāds vispār ar šo jautājumu nodarbojas. Un pozitīvi ir arī tas, ka mēs gribam šo harmonizēt Eiropas līmenī, bet ar to arī pozitīvais beidzas, jo kolēģis runāja par antibiotiku samazinājumu, vai nu es neizlasīju pareizi, vai es vienkārši neatradu to vietu. Šis nav nekāds uh, samazinājuma plāns, bet gan harmonizācijas plāns. Un uh, turklāt ar iespēju vēl uh, nozarē kaut ko ar to nopelnīt. Es drīzāk teiktu, ka Eh, tiek eh, gribēts aizliegt preventīvu antibiotiku piemērošanu, bet eh, vai tiešām tas tiek darīts? Piemēram, ir 30 tūkstoši vistiņas, un viena vistiņa sāk klepot, un visas vistiņas saņem antibiotikas, un vai tas ir profilaktiski? Šajā dzīvnieku turēšanas sistēmā medikamenti tiek piemēroti milzīgos apmēros, un eh, es neuzskatu, ka. Ja medikamenti ir eh, veterinārā ārsta parakstīti, tad viss ir simtprocentīgi kārtībā. Eh, es domāju, ka te vēl vajadzētu ciešāk ieskatīties, kā tas viss darbojas šajā industrijā. Paldies, un vārds nākamajam runātājam, Noičevs kundze. Eh, ja mēs uzmanīgi izlasām šo dokumentu, tad mēs eh, redzam, kāds tas ir īstenībā. Es vēlos vērst jūs uzmanību uz teikumu, kur norādīts, eh, radīs pozitīvu ietekmi uz cenām, proti mm, cenas būs zemākas, tostarp arī uz ekonomisko izaugsmi un ekonomisko izaugsmi medicīniskās dzīvnieku barības industrijā. Es domāju, ka dzīvnieku barības un zāļu nodalījums eh, ir eh, noticis jau labu laiku atpakaļ, un es uzskatu, ka mēs te nevaram eh, runāt par kādu lielu uzvaru. Es vēlos citēt arī uh, Hoislinga kungu būtībā medikamenti tiek iedoti visam uh, dzīvnieku bāram, un uh, šie mehānismi nepadara iespējamu zāļu piemērošanu tikai vienam dzīvniekam. Paldies. Tālāk vārds uh, Aņokungam. Es ceru, ka mēs saprotam, ka vārds pārpalikumi var attiekties uz dažādām situācijām. Viens ir pārpalikumi dzīvnieku mēslos, un šie mēsli nonāk uz lauka, nonāk pie kultūra augiem. Uh, Tālāk ir pārpalikumi, kas paliek zāļu iepakojumos, bet tas, par ko jūs acīm redzam runājat, ir pārpalikumi gaļā, olās, pienā un eh, citos no attiecīgajiem dzīvniekiem iegūtajos produktos. Uh, Es gribu norādīt zaļo lobbyiem, ka gadījumā, ja mēs pievēršamies šim ļoti nopietni, tad, piemēram, apvienotās karalistes gadījumā mēs nedrīkstam vienkārši dot uh, antibiotikas dzīvniekiem profilaktiski. Ir vajadzīga recepte, un veterinārs ārsts vispirms pārliecināsies, ka attiecīgajam dzīvniekam patiešām kaut kas skaiš. Tāda ir noteikumi apvienotajā karalistē. Uh, Un mani satrauc tas, ka mēs uh, panāksim tādu Eiropas Savienības regulējumu, kas iejauksies tajā, ko mēs darām apvienotajā karalistē, un mēs izjauksim ļoti labi strādājošu sistēmu. Paldies, vārds Budas kungam. E Furaje medicamentate și atunci trebuie să vedem. Paldies. Nu jā, lūk, šeit runājam par ārstniecisko barību, un zināms regulējums jau pastāv, bet tas, protams, ir jāuzlabo, noskaidrojot izsakojamības jautājumus no ražošanas līdz brīdim, kamēr dzīvnieks to patērē. Bet nedrīkstam aizmirst par šādām lietām. Saimniecī, labākās saimniecības ir tās, kas eh, šādu veidu medikamentus un ārstniecisko barību izmanto pēc iespējas mazāk. Un tas nozīmē, ka mums jāpārliecinās, ka ārtnieciskās barības izmantošana savos apjemos neapdraud dzīvnieku veselību un pēc tam arī cilvēku veselību. Un mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Tā ir brīdī, kad domājam par medikamentu izmantošanu. Profilaktiskos nolūkos. Jo slimības gadījumā kas, piemēram, luksaimniecībā tiek eh, izsludināta, ir, eh, ir jārastē tad dzīvnieki ar ārstniecisko barību, bet tad iznāk, ka jārastē pilnīgi visi dzīvnieki saimniecībā. Paldies, vārds Millers kundzei. Jā, priekšsēdētāji, man ir jautājums komisijas pārstāvjiem. Vai tiešām tad šos noteikumus mēs plānojam ieviest dalību valstīs un pēc tam kontrolēt. Es baidos, ka mēs eh, ša, tādajādi netiksim galā ar to, ar ko mēs plānojam tikt galā. Un uh, mums ir 13,7 miljoni uh, dzīvnieku, lauksamnieku, kas tur dzīvniekus, un uh, tas radīs papildu izmaksas. Uh, Es uh, esmu iepazinusies ar pārtikas eh, kontroles uh, iestādes ziņojumu, kur ir norādīts, ka ar šīm uh, mobilajām jaucēju iekārtām nevar novērst to, ka uh, Katrai lauksaimniecībai, kas, teiksim, piedzīvos to, ka viņiem kāds lopiņš ieklapojas, nāksies uh, samaksāt 500 eiro papildu atļaujās. Nākamais runātājs. Paldies. Es vēlos uh, iesākt, saka Viegas kungs, uh, vēršoties pie dažiem problēma aspektiem. Uh, Proti, medicīnisku dzīvnieku barība ir tāda barība, ko dod dzīvniekiem un kurā ir iekļauts zāļu maisījums. Mums ir jānodala šis iepriekš sagatavotais maisījums no medicīniskas barības. Ja ir um, 800 mg tetraciklīnu uz tonu, tiek, eh, tiek veidots iepriekšējs maisījums, tas tiek darīts eh, rūpnīcā, ir vajadzīga recepte dzīvniekam, un tālāk šis maisījums tiek izplatīts eh, lauksaimniecībās. Tātad šis iepriekš sagatavotais maisījums tiek sieviete tiek ievietots kādā nesēja produktā, piemēram, piena maisījumā. Un uh, rūpnīcā šāds maisījums eh, tiek, eh, tiek ievietots eh, patiešo barībā, saskaņā ar noteikumiem katrā atsevišķā gadījumā. Ja mēs runājam par šo priekšlikumu, man vajag vēl vienu minūtu runas laika, lai es varētu paskaidrot. Es nelūdzu vārdu agrāk, jo es gaidīju, kad izteiksies runātāji parastajā kārtībā. Uh, ir svarīgi saprast, ka tad, ja jums ir eh, lauksaimniecība ar 30 tūkstošiem cūku, tad eh, šāda noteikuma ir pēdējā iespēja, jo mēs tādējādi nevaram eh, iedot medikamentus kādam atsevišķam dzīvniekam. Zāļu pievienošana ūdenim arī nav ieteicama, bet reizēm tā ir vienīgā lieta, ko var darīt, jo, ja dzīvnieks ir saslims, tas nevēlas ēst. Uh, Un līdz ar to būtu liela kļūda izslēgt šādu iespēju. Tālāk jārunā par um, barību ar zālēm, kas ir paredzēta mīļdzīvniekiem. Un šajā gadījumā antibiotiku piedāvātā izmantošana ir absolūtā pretrunā ar pienācīgu antibiotiku izmantošanu. Dāmas un kungi, tagad uh, Jums, jūs uz ekrāna redzat, ka pārāk daudz laika aizņem jūs izteikšanās. Kalfina kungam vārds. Flanagan kungs. Pampusel Sāra. Jā, jā. Nākamais runātājs. Jāra kungs. Šī tēma ir ļoti delikāta Un e, ir pieejami materiāli par to, cik daudzveidīgi tiek piemērotas zāles lauksēmniecībā, un e, šīs atšķirības patiešām ir milzīgas, un ir lielas e, atšķirības arī pārvaldībā. šajā priekšlikumā, protams, vajadzētu iekļaut to, ka mēs izvēlamies minimālu pielietojuma stratēģiju, nevis zāļu pielietošanu tad, kad veterinārā ārsts nav tās parakstījis. Un tad tā būtu sabiedrības atbildība. Uh, Jo atšķirības lauksēmniecības uzņēmumos ir ārkārtīgi milzīgas, ja mēs runājam par to, kā tiek piemēroti šie medikamenti. Paldies! Tālāk vērts nākamajai runātājai. Sēndras kundze. Paldies, es izteikšos īsi. Manā vērtējumā šajā diskusijā ir vairākas neskaidrības, un arī sabiedrība sāk saprast šo neskaidro situāciju. Pirmkārt, jārunā par to, kā savstarpēji savietojas uh, dzīvnieku audzēšana lielās fermās un uh, pārtikas uh, piešķiršana, tādas pārtiks piešķiršana, kurā nav medicīniska rakstura piejaukuma, jo šobrīd gadījumā ir jāārstē kāds dzīvnieks, zēls tiek dotas visiem dzīvniekiem. Mēs varam saglabāt lielu apmēru lauksaimniecību, izvairoties no zāļu pārpalikumiem, kas nonāk arī cilvēku barībā. Paldies, Hazakampus kundze, noslēdzot šo diskusiju. Priekšsēdētāji, es eh, esmu Eiropas parlamenta deputāta tikai īsu laiku, bet, manuprāt, šis ir viens no nesaprotamākajiem mākajiem priekšlikumiem, ko es esmu lasījusi. Tas ir vērsts uz lielu dzīvnieku grupu sazāļošanu, kas notiek uh, intensīvās lauksēmniecības ietveros. Uh, Un dzīvnieki nav pārāk eh, imūni gadījumos, ja sāk klepot viens, tad eh, drīz vien klepo visi. Un veids, kā zāles tiek lietotas, ir pilnīgi nesaprotams, jo te mēs nonākam saskarē ar baktēriju rezistences problēmu. Ja mēs netiekam galā ar šo sistēmu, tad varbūt vajag veidot citu sistēmu. Tagad es vēlētos aicināt izteikties komisijas pārstāvis īsumā, jo februārī un aprīlī mēs atkal atgriezīsimies pie šī dosjē, un jums būs iespēja atkal par to izteikties. Tāpēc dodu vārdu Sanko ģenerāla direktorāta pārstāvjiem, bet lūdzu atbildiet īsumā uz jautājumiem. Bardzo krótko, very shortly. Lūdzu, bet tiešām lakoniski. Paldies, prieksēdētāji kungs! Es eh, mēģināšu atbildēt uz šeit izskanējušiem jautājumiem, bet mēģināšu savas atbildes apkopot tematiski. Un, eh, protams, ka uz jautājumiem es un mans kolēģis atbildēsim secīgi detalizēti mums tajā iedziļināties nav laika, bet eh, mēģināšu atbildēt uz vienu šeit izskanējušo bāžu, proti, kā izmantot ārstniecisko barību un kas notiek ar antibiotikām intensīvas lauksaimniecības, intensīvas eh, saimniekošanas apstākļos fermās. Kā jau savos ievadvārdos teicu, ārstnieciskās barības izmantošanas empīriskā pieredze pēdējos gados ir pierādījusi, ka ārstnieciskā barība ir viens no labākajiem veidiem, kā izvairīties no antibiotiku pārmērīgas lietošanas, un tā ir lielāka problēma nekā bažas par to, ka ārstnieciskā barība tiks lietota pārāk daudz. Uh, Protams, e, visi šie jautājumi ir saistīti ar e, ētiskiem jautājumiem, ar ekonomiskiem jautājumiem. Tas viss būs jārisina. Piemēram, e, audzējot lops ļoti lielos fermu komplektos, šīs problēmas noteikti parādīsies. Bet vairāk jau šeit pieminēja ražošanas izmaksas. Tas ir ļoti svarīgi bet eh, mēs nedrīkstam aizmirst arī dzīvnieku labturību. Tas ir tikpat svarīgi kā dzīvnieku veselība, bet tikpat svarīgi ir runāt arī par cilvēku veselību. Visi šie punkti ir savā starpā saistīti. Resursi, kurus esam šeit eh, piešķīruši, attiecās arī uz tā saucamo eh, krust piesārņošanos, krustenisko piesārņošanos, un tehniski no tās nav iespējams izvairīties. Tas uh, ir novērojams kā pārtikas ražošanā, tā arī antibiotika ražošanā. Mēs varam mēģināt uzlabot kontroli, mēs varam uzlabot kvalitātes kritērijas, bet pilnībā no tā izvairīties diez vai ir iespējams. Tātad šī regula runā par veterināriem jautājumiem Mēs varam vienoties par varbūt tehniskiem kritērijiem un prasībām, bet, eh, piemēram, tajās valstīs, kurās veterinārija jautājumi nav tik labi sakārtot, šī regula tiešām nāks par labu. Veterinārā ārsta kompetence šajā jautājumā ir ļoti svarīga. Veterinārā ārstam nevajadzētu baidīties lietot antibiotikas, ja tas Ehm, ja, ta, ja tas ir, mm, ja tas tiešām ir mm, nepieciešams. Cits jautājums ir korekta medikamentu došana dzīvniekiem, jo pat ja veterinārārsts labu domādams ir parakstījis medikamentus, bet tie netiek pareizi dot, tad eh, jēgas tam arī nav daudz. Šeit mēs e, e, nerunājam par pārmērīgu lietojumu. Par pārtiks ražošanu runājot, ir e, jau arī citas slimības, piemēram, mīļdzīvniekiem antibiotika lietojums uh, ir ierobežots. Ir vesela virkne eh, hronisku slimību, kurām ir cits norises raksturs, tur antibiotikas nav eh, paredzēts lietot. Tātad eh, tiešām komisija uzskata, ka mēs nepiedzīvosim šādu lietojumu pieaugumu. Prieksēdētājs. Paldies! Paldies par jūsu atbildēm. Tagad mēs esam izsmēluši šo tematu. Tas ir tikai pirmais eh, viedokļa apmaiņas etaps, kā jau teicu, mēs pie jautājuma turpināsim strādāt arī turpmāk. Un tagad Jēras Garsīs kundze varbūt apkopos. Paldies! Es eh, tiešām mēģināšu tādu kopsavilkumu veikt ļoti, ļoti īsā laikā, jo laika mums nav, laika, nav daudz par veterinārajiem medikamentiem. Protams, ka tie ir jāizmanto, ja ir paredzēts ārstēt slimu dzīvnieku vai slimu fermu. Mēs jau neesam pret pret intensīvu lauksaimniecību un intensīvu lopu audzēšanu. Neviens jau pret to neiebilst, bet eh, ja mēs mēģināsim labāk harmonizēt šos noteikumus, tad eh, es tiešām esmu pārliecināta, ka arī ārstēšana, veterināra ārstēšana noritēs veiksmīgāk. Un eh, tas uzlabos kā dzīvnieku veselību, tā arī mūsu veselību. Tātad mūsu diskutētais ir saistīts arī ar sabiedrības veselību. Es tiešām uzskatu, ka diskusijas ir veiksmīgas, un kā jau priekšsēdētājs teica, ir svarīgi to ņemt vērā arī turpmāk. Priekšsēdētājs, paldies! Es ar lielu prieku sadarbošos ar jums no Sanko ģenerāldirektorāta arī turpmāk. Un tagad nekavēsimies vairs ne mirkli, dodamies tālāk. Nākamais jautājums. 2014. gada jūlijā Eiropas komisija ir sagatavojusi komunikē, ar kuru mēģinās izvairīties no, eh, no negodīgas komercprakses pārtikas eh, piegādes ķēdē. Uh, komisija nav paredzējusi pieņemt nekādus likumdošanas aktus, vismaz, eh, likumdošana, vismaz Eiropas Savienības līmenī nē, bet eh, mūsu pašiniciatīvas ziņojums eh, tiešām ir paredzēts sagatavot IMCO komitejā, un tā arī būs parlamenta atbilde komisijas komunikē. Pie tam uh, Mēs e, mēģināsim strādāt arī pie nelikumdošanas priekšlikuma. Tātad priekšlikuma, kuram nebūs likuma, likuma spēks. Šajā jomā mums ir speciāliste, eksperte, un tā ir Magineses kundze. Un nekavējoties došu vārdu Magīnes skundzē, bet pirms tam vēlējos vēlreiz atkārtot, ka mēs runājām par dokumentu, kuram nav likumdošanas rakstura. Jautājums drīzāk ir, kādu kādu viedokli mēs ieņemsim šās problēmas risināšanā. Vēlreiz uzsver, ka tas ir ziņoj, ka tas ir dokuments bez likumdošanas spēka, bet tagad Maginis skundze vārds jums. Short. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es zinu, ka laika mums nav daudz, tātad par tehnikālajām, kāda veida atzinums. Mums ir jāpieņem lēmums par to, kāds tad būs šis lēmums. Mēs vēlamies, lai mēs izmantot pie, 54. punktu, bet eh, IMKO komiteja ir vadošā šajā jautājumā. Un viņi vēlas sadarboties, bet eh, viņi vēlētos atsaukties uz 53. punktu. Uh, Tas nozīmē, ka mums būs grūtāk iesniegt grozījums plenārsēdē, jo mums ir jāsavāc 76 paraksti mūsu atbalstam. Tāpēc šobrīd notiek tāda kā stīvēšanās starp komitejām. Iespējams, ka varbūt mēs sagatavosim vienkārši atzinumu mūsu komitejas vārdā, un tādējādi mēs tā kā atkāpjamies drusceņi atpakaļ no tiem priekšlikumiem, kas šobrīd ir aktuāli. Bet eh, esmu gatava uzklausīt jūs, priekšsēdētāja kungs, eh, cik lielā mērā mums vajadzētu iestāties par spēcīgāku mūsu idejas uzklausīšanu. Tā būtu atsauce uz 54. punktu. Tātad eh, komisija vēlas izvairīties no šīs negodīgās komercprakses, varbūt pat pieņemot regulu. Katrā ziņā noteikti pieņemot stingrākus regulatoros pasākumus. Mēs e, jau 12. gadā pieņēmām ar plenāru sēdē rezolūcijas, kurās par šiem momentiem runājāt. Bet, kā jau jūs teicāt, prieksēdētāji kungs, šobrīd mēs vairāk diskutējam par dokumentu, kuram nebūs likumdošana, likuma rakstura. Tas e, gan komisijā, gan arī visā pārtiks ražotāju nozarē ir izraisījis diskusijas. Vēlētos pievērst kolēģu uzmanību tam, ka, paga, ka vakar ir panākt vienošanās starp dažādām iesaistītajām pusēm pārtiks, pārtiks ražošanas ķēdītē, lai izvairītos un apkarot negodīgu komercpraksi. praksi ļoti liela daļa no mazumtirgotājiem, vairumtirgotājiem, ražotājiem, lielie ražotāji, mazie e, zemnieki nepiedalās šajā procesā. Iespējams, ka viņi varbūt nepietiekam mērā uzticās pārtiks ražotājiem, varbūt citu apsvērumu dēļ. Mans personīgais priekšsakums būtu tāds, ja mūs tiešām uztrauc e, laba pārtikas ražošanas, labas pārtikas ražošanas iespējas Eiropā, tad ir jānodrošina tas, lai ražotājiem, sākotnējiem ražotājiem, lai fermenī, fermeriem pārtiks ražotāji piedāvātu adekvātas cenas. BBC pavisam nesen uh, runāja par to, kā fermeri mēģina iegūt pēc iespējas labāku cenu no ražotājiem. Uh, Mēs eh, esam redzējusi, ka mēs esam redzējuši, kā, um, kā lielie pārtiks ražotāji piedāvā ļoti pievilcīgas cenas gala produktam, bet gala beigās par to maksā tieši fermeris. kā mums to iekļaut mūsu atzinumā, lai tas saņemtu pēc iespējas plašāku atbalstu plenārsēdē. Uh, jo nevienmēr ir tā, ka mūsu kolēģi balso, kā viņi mums iepriekš ir solījusi. Mums, protams, par to ir tālāk jādiskutē. Hogana kungs, komisārs, savā uzklausīšanā aizgāja daudz tālāk nekā citi komisāri, apgalvojot, ka viņš mēģinās šo negodrī, negodīgo komercplaks pārtiks ražotāju vidū apkarot. Es domāju, ka mums e, ir iespēja izdarīt spiedienu uz komisāru, lai viņš tiešām izdarītu to, ko ir solījis. Un e, iespējams, ka viņš mūs arī atbalstītu, bet pirmais, kāda veida dokumenti mēs vēlamies sagatavot, pēc tam runāsim ar politiskajām grupām. Uh, Es uzskatu, ka brīvprātības princips, lai arī tas ir varbūt vislabākais raugoties no likumdošanas viedokļa, tas diez vai sniegs mums vēlamos rezultātus. Un vai tas darbosies arī vidēji ilgā laikā, un vai mēs esam gatavi gaidīt divus, trīs gadus, piemērojot šo brīvprātības principu, nekas nemainīsies. Uh, Nākamais jautājums - dalību valstīs situācija ir stipri atšķirīga. Es uzskatu, ka vajadzētu šo jautājumu risināt Eiropas līmenī un koordinētāk. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Es pilnībā piekrītu jūsu viedoklim. Jūs teicāt, lūk, ka šīs dalībvalstu atsevišķās pieejas ir pārāk vājas. Tīpaši tajā gadījumā, kad tiek runāts par lieliem varumtirgotājiem, mazumtirgotājiem sazvanēs. Manuprāt, eh, mēs atbalstīsim jūs, Maginas skundze. Tā, lai šis jūsu sagatavotais atzinums patiešām tiktu arī uzklausīts. Mēs runāsim arī ar Buzeku, priekšādātāju konferences pārstāvi. Un tagad lūkšu izteikties ēnu referentus. Divas minūtes katram, nevairāk. Vispirms pirmais runātājs. To... Priekšādātāji, paldies! Turpināšu to, ko Magines kundze teica pašās beigās, un arī jūs priekšādātāji teica, jā, dalībvalstī situācija ir ļoti atšķirīga. Un viena no priekšrocībām tam visam ir tas, ka mēs varam mācīties no citām valstīm un tajā notiekošā. Nu, piemēram, lūk, šī Lielbritānijas perspektīva. Daudz diskusijas bijušas par piena cenām Lielbritānijā šobrīd un tas nav īsti saistīts ar mil, piena kvotu atcelšanu. Vakar eh, na, apakšpalāta pieņēma lēmumu, eh, pieņ, nāca klajā ar ziņojumu, kur tiek runāts tieši par piensaimniecības sektoru cenām. Un viņi identificē faktu, ka pārtikas ķēdē eh, saskaņā ar pārtikas kodeksa institūciju, kas šobrīd tur darbojas, šķiet, ka uh, ir eh, adekvāta sistēma tajā ziņā, ka šī institūcija pēta attiecības starp izplatītājiem un mazumtirgotājiem, bet jāsaka no vienādojuma pilnībā izslēgt lauksemnieki. Viens no secinājumiem šai ziņojumā, ko, ko tātad pieņem komiteja un es citēju, mēs zinām, ka valdība ir apņēmusies pārskatīt e, šī pārtikas kodeksa institūcijas darbību 15. E, gadā, bet mēs ieteiktu steidzami domāt par to, kā šie uh, kā, šis, kā šī struktūra varētu šobrīd ņemt vērā um, lauksaimnieku vēlmes un vajadzības. Es domāju, ka interesanti, un tomēr Dievu pat arī teica, tas, ka šai te brīvprātīgās piegādes ķēnes iniciatīvā, šis ir pirmais šāds ziņojums, tas ir pirmais ikgadējais ziņojums, un atkal jautājums ir tāda, lieta tāda, ka lauksaimnieki šeit netiek pārstāvēti kā lai nodrošina piegādes ķēdē kvalitāti, ja neņemam vērā lauksaimnieks, nu vienalga vajadzīga vai nu tad Eiropas mēroga iniciatīva vai individuāla eh, dalību valstu sistēma, bet šai sistēmai jābūt kvalitatīvai un lauksaimniekiem jābūt sistēmā pārstāvētiem. Un tad, nu, godīguma ziņā es gribu teikt, ka eh, mums vajadzētu arī politiski lauksaimniekus mudināt piedalīties šais procesos, citādi šī sistēma nekā nevarēs būt kvalitatīva. Dziękuję. Jako shadow reporter pan poseł Smith. Paldies, tālāk Smeita kungs, jums divas minūtes. Wonderful, thank you, President. Priekšādētāji, paldies. Tiešām priecājos, ka Maired ir tā, kas vada mūsu kuģi šī atzinuma sagatavošanā. Esmu pārliecināts, Maired, ka jūs būsiet tā labākā pārstāva, pārstāvēsiet visu komitejas interesi no manas puses. Es domāju, ka mums ir jānošķir negodīgas piegādes prakses pārtiks piegādes ķēdē pretēji vispārīgai normai Te jāsaka, mums acīm ir atšķirīga perspektīva no IMCO komitejas, jo ir šī likumdošanas un nelikumdošanas procedūra, tad kāds cīniņš starp abām šīm komitejām, bet mēs vēlamies e, runāt par to, ka pārtiks piegādes ķēma faktiski vispārējā tirsniecības schēmā ir tāda īpaša vieta pārtikas sektorā mēs runājam par, pār, par produktiem, kas sabojājas diezgan ātri un arī līdz ar, līdz ar to arī šī eh, iespēja manevrēt un slēgt darījums ir salīdzinoši neliela. Es domāju, ka mums nepieciešams diskusija arī pieminēt eh, tādus plašu pazīstamus piemērus tajā situācijā, ka šī sistēma nestrādā. Es vislabāk pazīstu Skotiju un Lielbritāniju kopumā, un mēs esam sastapušies ar pāris ļoti briesmīgiem piemēriem, kur tiešām problēmas liecina par to, ka pašreizējā situācija nespēj tikt galā ar problēmām. Uh, ir lēsts, ka pārtiks ražojošo uzņēmumu skaits, kas šobrīd sastopas bank, ar bankratu, ir pieauguši, pieaudzis. Un tas ir ieņem ļoti lielu īpatsvaru no kopējā ražošanas sektora. Tātad pārtiks ražošanas sektors saskaros ar ļoti lielām problēmām. Viens no pieciem eh, līdzdalībniekiem sastu, ir sastapies ar problēmām pārtiks ražošanas ķēdē, grūtībām, kas faktiski, protams, arī saistīts ar uzņēmumu politiku. 90 dienu nomaksas termiņš, piemēram, rada liels problēmas pārtiks ražošanas uzņēmumiem. Un nu, tad šis ombuds, šis eh, pār, pārtikas ražotāju ombuds šī struktūra, pa ko runājām iepriekš, arī tas ir problēmas. Jā, protams, zināmā mērā, protams, šī ideja ir laba, bet nav tāds mehānisms, kas, piemēram, notiek tādām anonīmu sūdzību gadījumā. Te tikai atklātas eh, sūdzības tiek skatītas, un tirgus, jāsaka, baidās arī informēt par šādām lietām. Un IMCO savukārt vēlas visus šos jautājumus skatīt tādā kopējā tiesību aktu sistēmu kontekstā. Tas nav atbilstīgi. Paldies. Nākamais runātājs Zulo. Kungs. Priekšādētāji, paldies! Esmu nu, tāds jaunienācējs šai parlamentā. Ierados šeit, tāpēc, ka vēlējos veidot vienotu Eiropu kopēju sabiedrību. Un, kad sastapos ar šo ziņojumu, tad vēlējos šo vienoto tirgu, par ko taču mēs visi tik ļoti stāvam un krītam, šos minimālos kopējos standartus vēlējos noteikt. Šajā ziņojumā jāsaka, tādi standarti nav, viss šķiet ir pilnīgi brīvprātīgi, tas man rada bažas, es kā jaunienācais īsti nesaprotu. Kāda ietekme tad būs šim visam ziņojumam? Viss šī statistika un detaļas un pētījums, par ko es runāju, negodīgā tirzniecības praksijā, tā ir izplatīta parādība. Un, nu, cilvēki, protams, ar to nereti sastopas un cieši no tā. Tas ietekmē arī pārrobežu tirsniecību. Ir vajadzīgs kaut kādas minimālās garantijas. Trūkst saskaņotas pieejas. Un tas var novest arī pie tā, ka šis um, tirgus, kurā nav tālo piegādes ceļi, var pilnībā izzust, jo pēļņa tē netiek atbilstīgi sadalīta. Nu, gribētu tomēr, lai šī iniciatīva nepaliek tikai brīvprātības līmenī. Paldies. Paldies, priekšsādātājs turpina. Jā. Bet, nu, liberāļi jau teiks, jau tas ir brīvais tirgus, vai ne tā? Ropēkungs. Iš tikrųjų, manau. Liels paldies priekšādātāji. Jā. Nu, dien šis jautājums ir tīpaši tām valstīm, kur ir zems, šis kompresijas līmenis ir ļoti svarīgs. Grūti šeit runāt par konkurenci, ja nepieminam negodīgu tirniecības praksi pārtiks piegādes ķēdē. Lietuvā, piemēram, visi šie procesi ir izspieduši no ražotājiem pēdējo dzīvības pilīti. Viņiem ir jāmast, viņiem, viņi saņem tikai 16 centus par piena litru. Un ir ļoti plašums par to, ka cilvēki lūk vienkārši atmet eh, lauksaimniecību dodas uz pilsētu, jo mēs nekā nevaram viņiem palīdzēt, ja ir šāda situācija, kā šobrīd mums ir skaidrs, vajadzīgs skaidrs regulējuši ietvers ar noteikumiem, ar prasībām, kas nosaka attiecības starp ražotāju, izplatītāju un mazumtirgotāju. Un tikai tad mēs varēsim nodrošināt godīgu konkurenci. Paldies, turpina priekšādātājs. Bogovičs kungs, vienu minūtu. Paldies! Debats par negodību tirniecības praksi ir ilgusi nu jau krietnu brīdi un šķiet esam nonākuši strupceļā. Esmu no Slovenijas. Mēs sastopamies ar tādām pašām problēmām. Lauksaimnieki šai pasākumā nav pārstāvēti, viņi tur nepiedalās. Šķiet, ka sastopamies arvien vairāk tādiem gadījumiem, kas, nu, ir faktiski dramatiski krīzes gadījumi. Uzņēmumi piespiež ražotāju samazināt cenas, Un es domāju, ka mums būs vajadzīga kaut kāda veida motivējoša darbība tirgu vai pat globālāk, lai atkal šīs cenas paaugstinātu, jo citādi sapstasimies nākotnē ar ļoti lielām problēmām. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk Agņokungs. Jā, šo debašu pašā sākumā jūs skaidri un gaiši pateicāt, ka tā visa rezultātā netiks pieņemt nekāda likumdošanas akti un regulējums. Nu, ja tā, tad kāpēc vispār komisija šeit tiek iesaistīta, kāpēc ir referents un kas vispār notiks ar šo lietu? Ja nenonāksim ne pie kāda regulējuma likumdošanas, kāda jēga? Nu, tādā gadījumā es, nu, tomēr gribētu teikt, ka kaut kādā slēptā veidā mēs tomēr pie tiesību akta nonāksim. Bet, nu, kaut kādu iemeslu dēļ, ko zinat vienīgi jūs un komisija, neviens to negrib šobrīd atzīt. Vai jūs nevarat man apgaismot šajā lietā? Komisija vašķīvo. Priekšādātājs turpina. Nu, IMCO komiteja ir galvenā atbildīgā par šo dosjē. Mūsu komiteja gatavo vienu atzinumu. esam saņēmuši paziņojumu no komitejas, bet tas bija ne leģislatīvs pēc savu raksturu. Nākamais runātājs Betīkungs. Betīkundze. Paldies priekšādētā, saka Pētiras kundze. Brīvajam tirgum nebūtu jānozīmē to, ka katrs var darīt, ko grib. Tāda patvaļa nevar pastāvēt, bet tas šobrīd tā notiek. Rietum Eiropā ir tādi uzņēmumi, kas darbojas vienā valstī, viņi ražo zināmas kvalitātes produktus, uh, Un tāpat laikā šādi paši produkti tiek ražoti kaut kur citur, piemēram, austrumu eh, reģionā tieši viņu tirgiem, tad eh, iekļaušana tirgu ir ar mazākām izmaksām, produkti ir zemākas kvalitātes, bet cena gan ir tā pati kā šiem produktiem, kas tiek laisti mm, pārdošanā rietumtirgos. Es domāju, ka visi esam to piedzīvojuši. Manuprāt, šai komitejai vajadzētu ieņemt tādu konkrētu un skaidru nostāju. Tā viņš šķiet, ka atsevišķi augstas kvalitātes produkti var tikt nopirkti Austrum Eiropā dalību valstīs. Lielveikalam tos pārdod ar savu, tad, tad pēc tam tur šos tur nopērku, pēc tam lielveikalam tos pārdod rietumos bet savukārt zemākas kvalitātes produkti tiek atkal nosūtīti atpakaļ uz austrumu. Tas šķiet ir tāda vispār pieņemta prakse. Paldies, priekšsēdētājs turpina. Euh, euh, euh, Paldies. Es saku, Dela, jūs, Dela Hejas kundze, es piekrītu referentei Es domāju, ka šis temats ir svarīgs. Es domāju, ka mums nepieciešams ap, apkopot visu to praksi, kas šobrīd pastāv izplatīšanas ķēdē. Jau 30 gadus cīnos par to nacionālā līmenī Francijā, un esmu guvusi zināmu pieredzi šajā jomā. Mēs eh, vērsāmies uh, pret lielu pārdevēju ķēdi, lai mm, pieprasījām, lai ražošana varētu, ražotāji varētu piedalīties eh, pasākumā. Mm, anonīmu sūdzību rezultātā tika uzsakts vairāk kā desmit tiesas prāvas. Un eh, situācija ir tieši tāda pat visur citur Eiropā un nepieciešams, lai mēs kopīgiem spēkiem pārdomātu to, kā cīnīties pret šādu negodīgu praksi. Paldies, Herens Garcijas kundze. Paldies. Mums ir vajadzīgi Eiropas standarti. Un jāspēj apkopot visu šī negodīgā prakse, jābūt arī kontrolas aģentūrām dalībvalstīs, tieši tāpat kā tas ir Spānijā. Šīs aģentūras var piemērot administratīvas sankcijas, uh, un tiesību akti pārtiks ražošanas jomā kļūst ar vien labāki kaut kas pamazām mainās. Ne tik ātri, bet kaut kāds rezultāts tomēr jau ieraugām. Un tad ir arī mums tāda cenu observatorija, kas palīdz sakot līdz notikumiem. Un šī, šī iespēja nodrošināt administratīvas sankcijas ir ļoti pozitīva komisija ar savu paziņojumu šķiet izskatās jau tad ļoti vecmodīgi, nemaz nav ņēmus vērā šādu veidu jaunu praksi. Uh, Mums ir kaut kas jādara, kamēr eh, tikai tas ir tāds atzinumiņš, neko mēs nepanāksim. Mēs jau nerunām šeit par tirniecību vispār, bet gan par lauksaimniecības pārtiks mm, ķēdi. Paldies, nākamais runātājs Nikolson kungs. Priekšsēdētāji, paldies! Arī es vēlējos teikt to, ka vēlu Mairedai Maginesai veiksmi darbā pie šīs ziņojuma Nu, man jāsaka, mani gan nepārliecina tie, kas saka, ka lauksaimnieki, ja tie būtu daļa no šī ķēde, tad viņi būs daļa arī no risinājuma. Es atklāt sakot, domāju, ka tas būtu pārāk vienkāršots skats. Jo vairāk tāpēc, ka, ja lauksaimnieki nu, iesaistīsies, viņiem būs ar dažādiem viedokļiem. Arī izplatītājiem ir ļoti dzīves kabats, viņi darīt, var darīt, ko viņi grib. Nu, paskatīsimies kaut vai uz to, kādā veidā šie lielie, lielās struktūras eh, kontrolē pārstrādātājus saka, lūk, mēs vēlamies, lai jūs eh, ražojat kaut ko ar zaudējumiem, tā lai mēs tad pēc tam varam, eh, tad, nu, faktiski šiem produktiem būt, burtiski kādam pakasvies, un tad viņi tā arī dara. Un tā dara šīs lielās korporācijas, būsim godīgi. Neviena nacionālā dalībvalsts valdība, nedz arī Eiropas iestādes var, eh, ir bijusi gatava, lai, cenz, eh, lai stātos pretim šiem multinacionālajām korporācijām. Priekšādātāji eh, redz, ka mums nav laika, bet nu tiešām vēlama Gineses kundzei veiksmi. Es pie, ticu, ka tas ir tas labākais veids, kā virzīties uz priekšu, jo, lai jo, lai, lai kas arī tiek ražots, ir jābūt gal galā um, visam atbilstīgi kontrolētam. Paldies! Merci, monsieur le président. Paldies priekšādātāji, saka Dantāna kungs. Par šo dokumentu runājot, komisija atkal jau parāda tādu ļoti īpatnēju attieksmi. Pirms pāris mēnešiem mēs piedzīvojām tādu situāciju, kad bija virkne ģimeņas, kas parakstīja zināmu, nu, tā kā vienošanos, ka tāda saime parakstīja šo vienošanos, bet ne visas dalībvalsts uz to parasti, parakstīja. Tas, protams, bija ļoti labi, tas likts priekšlā, likts kā tāds milzīgs risinājums. Zinu, ka Maireda tur atrada virkni elementus kas viņai varētu būt liederīgi, bet, nu, praksē skatoties šo lietu. Cilvēki jau ir tie, kas mēģina aizpildīt tos tukšumus, ko rada likuma devējs, tīši vai netīši. Un, ja runājam par nelegālo praksi, tad šādu tukšuma aizpildīšana ļoti ambicioza, jo šāda praksa ir ļoti dažāda. Ļaujiet man jums dot piemēru. Piemēram, uh, Francijā lielveikalu ķēde šobrīd e, tiek spiest izmantot vienu konkrētu e, plastikāta kases iekārtu izmantošanu, tā savukārt tiek ražots citā valstī, un tagad šie lielveikali jau ir atvēruši tur vienu filiālu un tā tālāk. Mm, tas viss tur tie tā, tiek api, apiet šie noteikumi, nu, tā, tā arī nav nelegāla prakse. Lanāģuma. Paldies, Flanagan kungs. Pateicos priekšsēdētāji. Man eh, prieks redzēt, ka pie šī jautājuma tiek strādāts, un eh, es eh, nepiekrītu daudziem Eiropas Savienības aspektiem, taču es piekrītu tam, ka mums vajadzētu tirgoties savā starpā, un es biju šokā, kad kāds pienāca man klāt un sacīja, ka uh, amerikāņi varētu mierīgi eksportēt uz Itāliju un Franciju, bet viņi nevarētu iekļūt Lielbritānijā. Un uh, situācija ir diezgan mulsinoša, un es ceru, ka mēs uh, tiksim galā ar šo situāciju. Piemēram, ja dzīvnieki tiek pārvedāti kādā transportā, daudzas citas preces vairs nedrīkst būt uz šiem transporta līdzekļiem, jo tur tiek uh, pārvadāti dzīvi lopi. Un uh, dīvainā kārtā daudzās valstīs pat nav protestu. Un uh, kaut kas ir jādara lietas labā, un uh, Bieži vien mums ir sasietas rokas. Tagad Eiropas komisijas vārdā Rebintas kundze. Paldies! Šķiet, ka iepriekšējā komisijas pārstāvi jau paskaidroja komisijas nostāju, un es tagad nepievērsīšos atkārtotam šī dokumenta skaidrojumam. Es uzmanīgi klausījos izteiktajos komentāros, un vienīgais, ko es varētu teikt, attiecas uz uh, komisijas uh, jūlijā pieņemtā paziņojuma būtību. Tas bija par atgrieznisko saiti, un šajā paziņojumā patiešām nebija ierosināti konkrēti pasākumi, bet drīzāk pausts atbalsts brīvprātīgajām iniciatīvām, kas mūsuprāt patiešām ir ļoti labs pamats cīņai ar negodīgām tirdzniecības praksēm, ja piegādātāji arī vēlas uzlabot situāciju, tad viņi gribēs īstenot šos noteikumus, bet te pašā laikā paziņojums norāda arī uz vājajām vietām. Tāda ir pašreizējā situācija. Proti, daudzās dalību valstīs ir likumdošanas iniciatīvas, kurās ir šis e, izpildes mehānisms, mēs esam norādījuši, ka vērosim uh, noteikumus, notikumus un uh, veiksim skaidrojošo darbu, to mēs arī darām. Mēs arī aicinām dalību valstis inventarizēt esošos noteikumus. Un uh, savā paziņojumā mēs apsolījām atgriezties pie šī jautājuma risināšanas gada laikā. Līdz ar to šis paziņojums ir tāds pagaidu solis un arī solījums atgriezties pie šī jautājuma pēc viena gada. Paldies! Un tālāk vārds Magīneces kundzei. Es gribētu lūgt komisijai skaidrojumu. Cik es sapratu, būs ziņojums no komisijas puses, tas tiks pabeigts līdz gada beigām, vai šāds ziņojums joprojām tiek plānots? Patiešām tāds arī ir komisijas mērķis izstrādāt ziņojumu, Mēs veicam pētījumu par to, kā piegādes eh, ķēžu iniciatīva darbojas, un paralēli mēs darām divas lietas. Pirmkārt, mēs analizējam piegādes ķēdes un arī brīvprātīgās iniciatīvas dalību valstu līmenī, kā arī veicam pasākumus sadarbībā ar dalību valstīm. Mērķis ir pabeigt šo darbu līdz gada beigām, taču tas vai ziņojums tiks pabeigts līdz gada beigām nav vēl droši pasakāms. Katrā ziņā darbam būtu jābeidzas eh, līdz gada beigām. Magīneses kundze, paldies par šo skaidrojumu. Mēs ceram, ka mūsu atzinums tomēr varētu iekļauties jūsu darbā. Varbūt Nikolson kungs uh, izteicās. Uh, visatbilstošāk, un es viņam piekrītu, proti, ražotāji un lauksaimnieki neiesaistās brīvprātīgās iniciatīvās, jo viņi, eh, viņiem vajag nodibināt uzticēšanos ar saviem sadarbības partneriem, un viņi baidās no jebkāda veida sūdzībām. Aņokungs jautāja, vai būs regulējums. Es domāju, ka apvienotā karaliste ir tas piemērs, uh, kuram nevajadzētu sekot. Apvienotajā karalistē ir uh, vērojams visnežēlīgākās prakses, no kurām ir cietuši lauksēmnieki. Un uh, runājot par šo lielveikalu ombudu, arī uh, Pašreizējo ombuda Kristīna Teikona arī ir cīnījusies, taču viņas rīcībā nav visi vajadzīgie instrumenti, lai risinātu situāciju. Es domāju, ka mums vajadzētu ieņemt visstingrāko iespējamo nostāju šajā komitejā, jo ja visi teica, ka ir vajadzīga brīvprātīgā pieeja, tad mēs neizdarīsim vajadzīgo spiedienu uz piegāžu ķēdēm, uz tām iesaistītajām pusēm, kurām ir jāsaprot, ka mēs uztveram šo situāciju ārkārtīgi nopietni. Visi beidzot priekšsēdētāji iemesls, kāpēc bija brīvprātīga iniciatīva, ir tāda, ka daudzi no piegāžu ķēdē iesaistītajiem baidās no jauniem tiesību aktiem, bet turpināsim izdarīt uz viņiem spiedienu. Myślę, że warto potwierdzić to, co mówiła. Priekšsēdētāji, es gribētu uzsvērt to, ko sacīja Magineses kundze. Proti, ziņojumu izstrādāja Eiropas komisija. Tātad ziņojumu izstrādā Eiropas komisija un uh, Uh, jūsu pašiniciatīvas ziņojumam vajadzētu iedvesmot šo ziņojumu. Agrī komitejai būtu jāsniedz jēgpilns pienesums komite, komisijas ziņojumam, un es domāju, ka tā arī ir īstā pieeja, pie kuras mums vajadzētu turēties. Ņemot vērā Maginas skundzes zināšanas un pieredzi, šī dosie nākotne man šķiet daudz sološa. Nu, līdz ar to mēs varētu noslēgt darbu pie šī darba kārtības punkta. Es vēlu man Gineses kundzei un mums visiem to labāko, jo tēma patiešām ir ļoti sarežģīta. Es gribētu pateikties arī komisijas pārstāvjiem par, par būtisko informāciju attiecībā uz ziņojumu. Komisija mums ir sniegusi cerības un optimismu, un tagad mēs esam uh, gatavi strādāt. Tagad pāriesim pie pēdējā šīs dienas darba kārtības punkta, 11. punkts, proti viedokļa apmaiņa par agri komitejas atzinumu, Inta komitejas ziņojumam saskaņā ar reglamenta 108. panta 4. punktu saistībā ar sarunām par transatlantisko tirzniecības un ieguldījumu partnerību. Uh, šim dokumentam vajadzētu rezumēt to sarunu rezultātu, kas sākās 13. gada vasarā, un uh, tam arī vajadzētu paust parlamenta nostāju attiecībā uz galvenajiem jautājumiem. Kā jau jūs zināt, uh, vadošā komiteja šeit ir Inta komiteja, tomēr arī lauksēmniecības jautājumi ir skarti, un uh, Jūs zināt, ka ir divi referenti, De Castro kungs un Nikolson kungs, un arī Langes kungs, kas ir Inta komitejas priekšsādātājs, ir referents pie šī dosie. Un tagad es gribētu aicināt izteikties referentus, sāksim ar De Castro kungu, un pēc tam vārds Nikolson kungs. Priekšsādātāji, es izteikšos ļoti lakoniski. Mēs uh, plānojam uh, iesniegt šo ziņojumu 22. un 23. februārī, un uh, šodien notiek uh, sākotnēja diskusija. Mēs ieklausīsimies kolēģu viedokļos par rakstāmo dokumentu. Un mēs raudzīsimies, kādi jautājumi vai bāžas jums ir par šo svarīgo sarunu procesu. Mēs gribu arī jums visiem atgādināt, ka šeit ir runa par lauksaimniecībai un pārtikas rūpniecībai būtisku sarunu jautājumu. Uh, tiek sagaidīts, ka Eiropas Savienībai eh, līgums šajā jomā nesīs 6 eh, miljārdus eiro, gan eh, tādā ziņā, kā ASV importēs, gan arī eksportēs produktus. Tātad šī eksporta vērtība un importa ir sasniegusi 6 miljārdus eiro. Uh, Un līdz ar to mums arī ir jāapliecina savu interesi par šo svarīgo tirgu. Un um, ir virkne gan ar muitu, gan citiem uh, aspektiem saistītu uh, ierobežojumu, kas uh, aptur eksportu no Eiropas Savienības. Tomēr, vērojot sarunu procesu, kļūst skaidrs, ka te ir būtiskas ne tikai Eiropas Savienības intereses, te ir daudz iesaistīto pušu, un es vēlos teikt, ka mēs ar lielu interesi uzklausīsim arī kolēģi šīs dienas viedokļus. Paldies! Un tagad es došu vārdu Nikolsona kungam. Vārds jums! Jā, priekšsēdētāji, arī es izteikšos ārkārtīgi lakoniski. Kā jau Paulo sacīja, mums ir ļoti svarīgi uzklausīt visu komitejas kolēģu viedokli. Viens gan kļūst skaidrs, mēs pārējām ļoti interesantā fāzē, notiekot dialogam um, TTIP ietvaros. Uh, Un es domāju, ka sarunas ievērojami pātrināsies turpmāko mēnešu laikā, ja tās vispār gūs panākumus. Nu tā gudrība ir tāda, ka runājot ar dažādiem cilvēkiem, rodas milzīgas ieguvuma iespējas, bet vienlaikus ir arī iespējas zaudēt. un līdz ar to būs gan zaudētāji, gan ieguvēji. Taču nav skaidrs, vai mēs gūsim panākumus, jo Eiropā tomēr tiek ievēroti zināmi standārti, un mēs esam skaidri norādījuši, ka mēs nekādā gadījumā nevēlamies šos standārtus apdraudēt, un tie turpinās palikt spēkā. Es dodos uz, šo, uz šīm sarunām ar zinām pārliecību, jo es nedomāju, ka mums šeit Eiropā ir jābaidās no kaut kā, ja runa par savienotajām valstīm. Protams, varbūt sarežģījumi un mums tie būs jārisina, taču tajā īsajā laikā, kas ir mūsu rīcībā, es patiešām ar interesi klausīšos diskusijā, jo šis jautājums būs viens no būtiskākajiem, kas mums šajā komitejā būs jārisina. Un atkal tas ātrums, kādā viss notiks, eh, nozīmē to, ka mums būs jābūt gataviem risināt problēmu jautājumus līdz ko tie radīsies un pasargāt Eiropas lauksēmnieku intereses. Uh, lai tās netiktu apdraudētas to dažu mašīnu dēļ, kas e, papildus tiks pārdotas Savienotajām valstīm. Paldies! Un tagad e, uzklausīsim deputātu jautājumus. Dorfman kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu ēnu referents eh, darbā pie atzinuma par šo tēmu vidas komitejā, un arī tur eh, šodien rīt pusē bija diskusija. Un eh, cik es ieklausījos Inta diskusijā, TTIP sarunās ir virkne problēmu punktu, tostarp arī pārtiks jomā, taču pamatā mums vajadzētu pārstāt teikt, ko mēs negribam Es esmu guvis iespaidu, ka daudzos Eiropas atzinumos tiek stāstīts, ko mēs negribētu. Un Dikastro kungam ir pilnīgi taisnība tajā, ka mums ir jāparāda, ko tad mēs gribam, ko mēs sagaidam no amerikāņiem pārtikas jomā. Mums ir vajadzīgi uzlabojumi attiecībā uz izcelsmes marķējumu, aizsargātās izcelsmes marķējumu, jo ir arī virkne tirzniecības ierobežojumu, kura pamatā ir sanitārie un fitosanitārie apsvērumi. Tāpat arī jārunā par uh, dažādiem tolerances noteikumiem attiecībā uz vīnu un uh, citiem ierobežojumiem, kas ir jāņem vērā, lai panāktu progresu. Un posūhai tomā. Dank u wel, voorzitter. Paldies. Eh, nākamais, jā, paldies, es eh, vēlējos arī paturpināt Dorfman kungu iesākto. Vispirms eh, vajadzētu paraudzīties uz tēti pozitīvajiem momentiem, piemēram, piensaimniecības sektorā. Tas varētu mums palīdzēt aizsargāt mūsu intereses, bet vajadzētu e, parunāt arī par par būros audzētām vistām. Iespējams, ka um, tad mēs e, varētu nodrošināt arī tādas olas, kuras mums visiem patikt un garšot. Bet par šo tētipu garantijām ražojumiem, kas tiek ievesti no Amerikas. Atcerēsimies jautājumus, kas ir saistīti ar cūgaļu un vistas gaļu, bet eh, pietiekam tālu mēs vēl neesam tikuši. Priekšsēdētāji kungs, Tarabēlas kungs. Méfions-nous de cet accord du TTIP parce que l'Union européenne. Jā, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ļoti prātīgiem arī skattiecībā skatoties uz TTIP eh, lauksaimnieku. Uh, Politika pragmatiskā tās izpausmē aizsargā, protams, lauksaimniekus un uh, ražotājus, bet mēs būsim naivi iedomāties, ja iedomāsimies, ka tā tas notiks arī šī nolīguma kontekstā. Tiks skaita pilnīgi visi sektori. Ir skaidrs, ka šīs jomas ir jāapspriež. Te tik rodas par ISDS. E bet tas faktiski ir mehānisms, lai apietu sociālos un vidas aizsardzību tiesību aktus, vai nu man jums jās, jāskaidro, tas man tam nav laika. Uh, Mēs sakam, lūk, nevēlamies, lai ISDS būtu šai līgumā, tāds tiek pēc konsultācijām, bet komisija mūs neklausās, viņi turpina runāt par šo ISDS, kas, protams, ir tiesība akta elements, par ko iestājas privāti uzņēmumi. Un kad runājam par ASV protekcionismu attiecībos eh, sektoros, kamēr cukurražošanas sektorā, 80% no cukura ASV tiek pārdot, viņi aizsargā savus ražotājus. Un viņi, protams, visi ir atkarīgi no tā, ka ir šie protekcionisma noteikumi. Viņi tos uh, sauc par aizsardzību, bet mēs pēkšņi visu grasamies vērt vaļā un visu ļaut viņam, lūk, ņemiet pienu, nevienu mēs te nesargāsim e Eiropu, tik visu eksportais Kanādā, ASV un ko. Un tagad, ko ASV un Kanāda eksportēs uz Jaunzēlandu, kas tur notiks, ja tas būtu tāda milzīga piena cirkulācija pa perimetru? Tāpēc es neesmu viss protekcionists, nē, bet es domāju, ka komisija nav pārdāmusi, ko tad dara pārējie lielie pasaules spēlētāji attiecībā uz lauksaimniecību, un mēs nedrīkstam būt tik naivi, kad runājam par TTIP. Man nemaz nav laika runāt tālāk par visām tām lietām, ko gribu pieminēt. Paldies! Paļi posilnojuši. Prieksēdētājs. Paldies! Paldies. Bēlas kungam par viņa impulsīvo, bet tomēr eh, vērtīgo viedokli. Es esmu neusticības pilna un domāju, ka nebalsot par TTIP. Tomēr, ja mēs runājam par lauksaimniecības jomu, tad TTIP ir daudz kas vairāk nekā vienkārši tirzniecības nolīgums. Um, Manuprāt, piemēram, ISDS klauzula apdraud demokrātiju, un uh, es uh, iepazinos ar iekšēju dokumentu no Vācijas uh, Bundestāga zinātniskā dienesta, un tur ir skaidri norādīts, ka, ja TTIP stātos spēkā, tad uh, ciestu arī marķējums uh, pārtiks produktiem, līdz ar to nāktos mazināt standartus un, un ciestu arī mūsu brīvību no ģēmo. Ir arī pozitīvie aspekti. Ja šāds nolīgums patiešām nāktu spēkā, tad uh, katra līguma gadījumā es zinu, par ko es parakstos, bet attiecībā uz TTIP tiek runāts tikai par negatīviem jautājumiem, un uh, man šī situācija nav pieņemama, un galu galā te pat nav īsti par ko balsot. Paldies, godātie kolēģi! Lūdzu, nerunājiet tik ļoti ātri. Nākamā runātāja. Eh, paldies, saka Sandra Rodriges skundze. Eh, Terabels kungs jau pieminēja daudz kā tādu, kam pilnībā piekrītu. Vispirmām kārtām atbalstu ideju, lai šīs sarunas tiku pārtrauktas. Nevar būt tā, ka e, cilvēku dzīve atrodas e, multinacionālu uzņēmumu rokās un ir pilnīgi skaidrs, ka šis līgums ne, nelabvēlīgi ietekmēs lauksaimniekus. Es nepiekrītu arī e, tiem panākt. Tiem kritērijiem, kas ir izvirzīti videi, es nepiekrītu tam, kas tur ir rakstīts par klimata izmaiņām. Esmu pārliecināta ka tas nāks tikai un vienīgi pa ļaunu. Laika man izskaidrot to visu nav, bet mums tētip ir nekavējoties jāpārtrauc. Prieksēdētājs, paldies! Hoislinga kungs. <clears throat> Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich... Godātie kolēģi, es domāju, ka konservatīvo liberāļu teiktais, ka galu galā būs tikai vinnētāji no šī nolīguma, ir pārlāk optimistisks. Nikolsona kungs, mēs ar jums kopā bijām ASV, kad mēs runājām ar amerikāņu pusi. Un ir skaidrs, ka ASV pārtiks rūpniecība mazinās mūsu standārtus masveidā mēs izvēlamies stingru nostāju pret rūpniecību, pret lauksaimniecību un uh, saskaņā ar pētījumu uh, lauksaimniecība šajā jautājumā nekādā veidā nevinnēs. Varbūt vinnēs ekonomiski, taču neiegūs Eiropas lauksaimnieki. Vai mēs tiešām esam konkurētspējīgi, piemēram, lielopu gaļas ražošanā? Uh, Un uh, piensaimniecībā mēs esam konkrēti spējīgi tikai tāpēc, ka mēs uh, masīvi sponsorējam mūsu piena uzņēmumus. Uh, pārvērst visu situāciju par tādu vēlmi sarakstu, nu tas būtu diezgan naivi. Paldies tālāk vārds Dēsa kungam. Pateicos priekšsādātāja kungs. Es gribētu arī uzsvērt to, ko sacīja Dorfmana kungs, un piebilst, ka mēs, protams, um, ai, vēlēsimies aizstāvēt savu standārtu. 2010. gadā Merkusur sarunās Eiropas parlaments pieņēma lēmumu pieprasīt no komisijas labāk pārstāvēt mūsu standārtus attiecībā uz patērētāju aizsardzību, dzīvnieku aizsardzību un citiem aspektiem, lai minimārie standārti tiktu pasargāti. Tolēk eh, par šo lēmumu nobalsoja vairāk nekā 500 kolēģi, un šim lēmumam vajadzētu būt par pamatu sarunām arī tagad. Es neesmu pesimistisks. Uh, Ja mēs nevienosimies ar amerikāņiem, ar ko tad mēs vienosimies ar ķīniešiem, ar dienvidamerikāņiem, ar kubu? Amerikāņi mums jau ir tuvāki par visiem, un ja mēs to nepaveiksim, tad uh, noteikums diktēs citi. Mums ir jāpanāk šī vienošanās, es to atbalstu, taču ir uh, zināmas lietas, kas mums ir jānodrošina. Paldies! Izskatās, ka jūs nevienam neuz, neuztie, neuztiecaties. Rupināo kungs. Paldies, eh, prieksēdētāja kungs, sakrapē kungs. Ņemot vērā jūsu izteiktās piezīmes šeit, man nav taps skaidrs, vai šis nolīgums uh, nāks par labu vai sliktu. Noteikti, ka būs tādi, kur zaudēs un būs tādi, kur iegūs, un tad vajadzētu noskaidrot, kuras grupas tad eh, iegūs, kuras zaudēs un cik liela būs zaudējuma ieguvumi. Hogan kungs savā uzklausīšanā teica, ka viņš nekādā ziņā neļaus likt uz spēles eh, Eiropas standartus ģenētiski modificēto organismu un augu ziņā. Un uh, Mēs esam jau atvēruši ģēmo tirgu, dažās dalību valstīs tie jau tiek izmantoti, Eiropas, Eiropā tas jau notiek. Es uzskatu, ka šis nolīgums eh, mūs pārpludinās ar ģēmēo, tāpēc es nevaru par to teikt nevienu labu vārdu par šo, no, eh, par šo līgumu Bogoviča kungs. Prvo, kar je dobro, to da je Paldies, saka Bogovičs kungs. Pirmais, eh, pirmā labā ziņa par šo nolīgumu ir tāda, ka tas ir pārskatāmāks nekā pirms tam. Kaut arī daudz nozars Eiropā pret to iegūst, iespējams, ka lauksaimnieki arī pret, to, pret to iebilst, bet eh, lauksaimniecības sektorā nav skaidrības, kurš tad iegūs un kurš nē. Mēs e, iepriekšējā darba kārtības punktā runājām par negodīgu komercpraksi, tāpēc ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Lai mēs paši sev neiešautu kājām ar vienu, vienu slaucīju un neaizslaucīju to, pie kā esam strādājuši pēdējos 30-40 gadus veselīgas vidas veidošanā un veselības nodrošinā. Uh, Mēs pie tā esam strādājuši gadu desmitiem, pie, par to ir maksājuši mūsu nodokļu maksātāji, un mēs nevaram no tā tik vienkārši atteikties. Prieksēdētājs. Nākamais runātājs. Paldies, prieksēdētāja kungs. Šis uh, nolīgums ir sava veida iespēja arī. Amerikā. Eu cred că totuși trebuie să vedem care sunt punctele comune și până la urmă să găsim un Jā, pastāv problēmas ar Krieviju, ar embargo un tā tālāk, bet mums ir jānonāk pie kaut kāda veida līdzsvara, lai aizsargātu lauksemniekus abās Atlantijas okeāna pusēs. Es zinu, ka pastāv riski un visādi te centieni tiek izdarīti apdraudēšanai, bet mums taču ir jāspēj turpināt dzīvi, jāaizsargā mūsu normas, mūsu standarti un jāvirzās uz priekšu. Eh, gracias, presidente. Paldies, prieksēdētāji kungs. Es eh, ar ļoti lielu skepsi izturos pret šo nolīgumu un eh, to pieminēju jau tad, kad uzklausījām šo pēcpus, šīs pēcpusdienas sākumā Latvijas ministru Dūklavu kungu. Uh, Sarunas un darbs pie šā nolīguma notiek tik ļoti slepeni, ka mums tas ir pilnībā nepieņemami. Tāpēc e, mēs jau nekļūsim uzticības pilnāki patreizējā darba raksturā. Un mēs šajā komitejā, iestājoties par lauksaimniecību tiesībām, ļoti strikti izvērtām visus līgumus. Tātad, jebkurš līgums ar trešām valstīm, tam ir jānodrošina Eiropai eh, tieši tādi paši, tieši tāds pats prasību līmenis, eh, kāds tas ir bijis līdz šim. Par to mēs šobrīd nevaram būt pārliecināti. Tāpēc eh, es uzskatu, ka mums ir jābūt ārkārtīgi prasīgiem. Amerikā daudz kas notiek savādāk kā pie mums, piemēram, izsekojamība. Kā jau teicu, ar lielu pretestību izturos pret visu tētipu sakarā notiekošo, arī geogrāfiskās norādes, arī geogrāfiskās izcelsmes garantijas, kas Eiropā ir tik ļoti aizsargātas, tur nedarbojās. Man ir šaubas. Magīnes skundze, lūdzu, priekšsēdētāji kungs. Uh, Tātad šeit vairāk reizes izskanēja, ka Eiropas Savienība ir naiva. Es eh, tomēr ticu, ka mūsu abi referenti nav naivi, viņiem ir milza pieredze un esmu pārliecināta, ka viņi iestāsies par Eiropas lauksaimniecības nākotni savā turpmākajā darbā. Šis tētip vēl nav noslēgts un eh, nav vēl arī skaidrs, kā tas viss būs. Ir, protams, draudi, bet ir arī iespējas. Mums varbūt vairāk vajadzētu izvērtēt, kāds tad ir līdzsvars. Bieži vien mani pārsteidz tas, ka cilvēki grib, lai mēs vispār nesēžamies pie e, sarunu galda. Es pati nāku no nācijas, kur ir uzaugusi uz tirzniecības sakaru veidotajiem, veidotās labklājības, tāpēc man šāda nostāja ir nesaprotama. Protams, mums ir jāiestājas par mūsu standartiem, bet mūsu abi referenti ir ļoti pieredzējuši un, protams, iestāsies par mūsu, lai tu, par to, lai mūs aizsargātu, lai jums viss izdodas. Andriu. Aņokungs, paldies. Euh, je fais partie de ceux qui ne sont pas par principe défavorables au. Principā, Andriekungs, es vispār neatbalstīju šos tirniecības principus, bet, nu, tieši tāpat kā kolēģi, ir viena lieta, par ko man ir jāinteresējas, jo gal galā varam nonākt pie tāda rezultāta, kur arī visas puses ir ieguvējis. Es tāpat laikā piekrītu tam bažām, kas tika paustas. Mēs nedrīkstam būt naivi. Mēs nevaram tā cerēt, ka viss mūsu šis kultūras un uh, lauksaimniecības modelis tiks tā vienkārši saglabāts. Nē, tas ir pārāk sar, pa, svarīgi. Nedrīkstam to ignorēt. Jā, nesam noslēguši vēl visu šo sarunu procesu taisnība. Uh, Bet ir zinām lauksainiecības standarti, no kuriem nedrīkstam nekā atteikties. Un ja nekas nemainīsies ar ISDS, tad es nezinu, tad tas būs jāsaka tomēr nē, jebkādam nākotnes nolīgumam. Pasā Hārens kungs tālāk. Kundze. Paldies. Nu, es domāju, tas, tas burvi vārdiņš šeit ir apusējība. Īpaši runājam par vistām un to audzēšanu. Mums ir mm, jāmudina De Castro kungs un Nikolsona kungs pārstāvēt arī mūsu lauksemniekus un lopkopjus. Mums ir jāpārliecinās, ka pievēršanies tādiem jau lietām kā fitosanitārie noteikumi, barjeru nojaukšana, veselības un drošības apsverumu jautā un jautājumu, jo amerikāņi prasa, ļu, pieprasa ļoti striktu noteikumu izpildu, bet paši šos noteikumus nemaz neievēro. Tas, manuprāt, ir svarīgi. Un tad, protams, arī geogrāfiskās izcelsmes datu aizsardzība un norāžu aizsardzību. Es domāju, ka ja mums izdosies šīs lietas panākt, tad mums jābūs laba vienošanās un tā nāks par labu Eiropas Savienībai. Paldies, saka priekšsēdētājs. Mums ir vēl desmit papildus minūtes, tulki tās mums laipni piešķīruši. Jāra kungs uz vienu minūtu. Jā, also ich würde mal sagen. Tā tad. Es jau gribētu būt optimistisks, bet. Uh, uh, Vai, vai, vai tā situācija ir normāla, kad cilvēkiem ir bail iekāpt uh, vilcienā? Otrkārt, uh, ja Uh, līgumu neapstiprinās, tad tas būs atkal jāskat, tik viens būs spiests to izlasīt, un tad atkal vajadzēs balsot. Un uh, mēs nedrīkstam aizmirst, ka sarunas ir labākas par karu, un ir pilnīgi vērts padomāt par to, kā mēs varētu panākt vienošanos ar ASV. Ja rezultāts būs labs, es tam arī piekritīšu. Paldies, Kārcīkungs, tālāk. Paldies, priekšsādātāji. No visām tam komitejām, kas pilnīgi noteikti iesniegs savus viedokļus un atzinumus, šai komitejai vajadzētu būt visspēcīgākajai, aizsargājot to sektoru, ko tad mēs šeit arī vēlamies aizsargāt, respektīvi Eiropas lauksaimniecību. Mēs šeit nu, cilvēki saka, lūk, tas nav gala ziņojums, tā tālāk, bet problēma ir tāda, ka tajā brīdī, kad būs jau gala ziņojums, tad pat ar vislabākajiem referentiem pasaulē un visspēcīgiem viedokļiem pasaulē mums būs vienīgi, vien, vien, vienīgi iespēja vai nu pieņemt līgumu vai nē. Un tā, tāda ir tā situācija, jo mandāts, ko saņems komisija, ir tik plašs, un viņi, protams, centās pārliecināties, ka mēs nemaz neredzējām šī mandāta apjomus, pirms tas tika publicēts. To tikai uzzinājām tāpēc, ka bija informācijas noplūda. Uh, Bet eh, līdz šim jāsaka, tas šis iesdējas mehānisms ir paredzēts, lai ļautu visu šīm lietām arī mainīties un tā tā, ka mēs nevaram aizsargāt Eiropas lauksaimnieks ar to mandātu, ko komisija ir saņēmusi. Mums jābūt ļoti defensīviem, mums ir jāizstāv tas, ko mums kā komitejai kompetencija ir jāizstāv. Nākamais runātājs. Paldies, saka Flanagar kungs. Būtu jau labi dzīvot mēs tādā ideālā pasaulē, kur visi ir ieguvi, ieguvē, bet ja viens ir ieguvējis šai pasaulē, tad kāds ir zaudētājs. Un it īpaši tad, ja rīkojamies tā, kā rīkojamies. Kas attiec uz problēmu jautājumiem, tad šī ir tā lieta, par ko ar mani vēlētāji sazinājušies visvairāk. Uh, un e, šobrīd viņi ir ļoti nobežīsies, un lielākoties bažas saistīts ar to faktu, ka mēs faktiski pat nezinām, kas tur norisinās. Zināmā mērā no mums prasa apskatīt uz tādu buņģiņu, kurai nav nekādas etiķetes, un tad mums liek minēt, kas tur varētu būt iekšā. Mēs nezinām, vai tā ir kaut kāda, nezinu, cūgu barība, kaviārs vai foagrā. Mēs nezinām, bet viedoklis mums ir jāveido. Bet, nu, katrā ziņā priekšstat par to, kādu ietekmi e, tam viss, kāda ietekmi tam būs piemēram, uz cūkaudzēšanu mēs pamazām redzam, tas būs diezgan katastrofāli. Nu, tāpēc es gribētu zināt, kā tad mēs būsim ieguvēji, kā īris, īrijas iedzīvotāji būs ieguvēji, kaut kas tāds notiks. Paldies, saka priekšādātājs, dāmas un kungi. Esam izsmēluši runātājs sārakstu ļoti labi, man tagad ir ierosinājums jums visiem. saglabāsim šos pašus spēcīgos viedokļus arī politiskajās grupās, paudīsim tos arī tur, ne tikai šai komitejā. TTIP dokumenti ir pasludināti par neslapaniem, un to atcerieties, tie tagad ir pieejami apskatai. Saņēmām tādu apsiprinājumu no Klārka kunga. Jums tagad div, ne vairāk kā astoņas minūtes. Priekšādātāji, paldies, izteikšos daudz īsāk, man nevajadzēs astoņas minūtes. Komisijas priekšādētājs Junkars teica, ka TTIP jābūt līdzsvarotam un saprātīgam. Līdzsvarotam tādā ziņā, ka tas piedāvā iespējas, nu, protams, bet, nu, tās izlīdzvarotos riskus un tam jābūt saprātīgam arī tādu, no tāda viedokļa, ka, piemēram, lauksaimniecības sektorā, tieši lauksaimniecības sektorā ir zinām, zināmas problemātiskas lietas. Tas attiec ne tikai uz lielopgais audzēšanu, bet ir arī citas nozars lauksaimniecībā, kuras būtu grūti iedomāties pilnīgi liberalizētā veidā, jo tie ir tādi ļoti jutīgi un delikāti produkti un lietas. Tātad jāroda šis pareizais līdzsvars. Daudz deputāti norādījušiem problemātiskajiem elementiem, un komisija, protams, ir ļoti labi informēta par tiem. Mēs zinām, kas tie ir, mēs esam centušies darīt visu un turpināsim darīt visu, kas mūsu spēkos, lai šīs bažas atspēkot un ņemtu vērā mūsu turpmākajās eh, sarunās un procesos. Vairāk no jums norādīja arī uz to un pamatoti ka ir, mm, zinām, tad pamatstandarti, obligātie standarti regulējuma līmeņa vērtības, no kurām mēs vienkārši nevaram atteikties, nu, nevaram uz, iziet uz kompromisu par tām, un to mēs arī e, tā ievērosim. Mēs neupurēsim Eiropas standartus tādu vai citādu tirzniecības priekšrocības altāru, nē. ASV pat arī, un Froman kungs priekšgalā, kas vada uh, Ehm, šīs sarunas no viņu puses arī uzsvēra, uzsvēra ka katrai pusē šai sarunu, pie šī sarunu galda ir jāizrāda cieņa, respekts pret otras puses tiesībām noteikt augstākas regulējošas prasības un standartus, pēc savas izvēles, un tāpēc nebūs tas tāds, tāds, tāds cīksiņš par to, kas var piedāvāt kaut ko zemāku, mazāku, vājāku. Nē, un lauksaimniecības joma katrā ziņā šai, šai kontekstā izpaudīsies. Un Tā brīdī, kad patērētāji visā pasaulē, piemēram, domā par Eiropas pārtiks produktiem, viņi to saist ar tādu kvalitātes vārdu. Viņi domā, tā ir, lūk, tā ir pārtika, kas ir higieniska, nekaitīga, kas tiek ražota lieliskos apstākļos, labā kvalitātē. Ar vides aizsardzības standartiem spēkā, dzīvnieku labturības standartiem un tā tālāk. Mūsu lauksaimniecības produkti ir tādi, par ko mums apskauž visa pasaule, un mēs, protams, nevēlamies šo reputāciju nekādā veidā apdraudēt, ne ar TTIP, ne jebkādu citu nolīgumu. Tāpēc ļaujiet man noslēgumā teikt tikai vēl lūko. Uh, Mēs vēlamies īstenot sarunas par tādu līdzsvarotu, saprātīgu rezultātu. It īpaši tas attiec uz lauksaimniecības sektoru, kur mums ir arī daudz ieguvumu potenciāli lauksaimnie, piensaimniecības sektors, viss šīs bestarību barjeras, kas var tikt nojauktas un tā tālāk. Paldies. Paldies. Jūs tiešām neizmantojāt visas sev paredzētās minūtes. Saprotu, ka detalizētu pārskatu mums neizgudnētosies iegūt, jo šobrīd mēs vēl esam sarunu etapā, bet eh, ceram šīs detaļas drīz uzzinās. Un tas arī būtu mūsu komitejas deputātu vēlmju augstākais punkts. Tātad Kastrau kungs un pēc tam Nikolson kungs. Paldies, runāšu īsa, Kastrokungs. Vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kur izteicās. Vēlos pateikties arī Džonam Klārkam no DJ Agri, bet ir vairāk momenti, kuri nav skaidri vismaz parlamentam. Komitejā mēs iestājāmies par konstruktīvām debatēm, tomēr šis tirsniecības nolīgums nevar izmainīt likumu. Viss, kas ir paredzēts likumdošanas aktos, šis tirzniecības līgums jau to neatceļ vai nemāja, tāpēc nevajadzētu uztraukties par šo tirzniecības nolīgumu, ka tas var samazināt mūsu standartus, tas jau nav iespējams, jo standarti ir atrunāti likumdošanas aktos. Jāatcerās, ka Eiropas Savienībā ir arī veto tiesības. Mēs varam izvērtēt sarunu rezultātā panākto, un attiecīgi rīkoties. Ja mums panāktais eh, nepatiks, mēs vienmēr varam šo līgumu noraidīt. Un eh, ir pat tādi kolēģi, kur apgalvo, ka šīs sarunas ir bezvērtīgas, un to es patiesībā nesaprotu, jo, piemēram, vedot līdzīgas sarunas ar Kanādu, tas mums prasīja septiņus gadus, un tad eh, mēs raudzījāmies uz šo sarunu rezultātiem, un ja mums tas patika, balsojām par, un ja nē, ja mēs ar Amerikas Savienotajām valstīm sarunas vispār neuzsāksim, tad jau mēs nezinām, kāds būs tas rezultāts. Mēs nevaram šobrīd zīlēt kafijas biezumos un teikt slikti vai labi. Uh, Tikai tad, kad sarunas būs jau pavirzījušās uz priekšu, mēs varēsim pateikt, ko mēs par to domājam. Nikolson kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es neaizskavēšu deputātus pārāk ilgi. Vienīgais, ko vēlējos pateikt, man patik šeit izskanējušie komentāri un es eh, nedomāju, ka mēs šobrīd varētu apgalvot, ka bažām nav pamata. Manuprāt, ir. Es piekrītu daudz deputātu teiktajām. Un eh, vēlējos arī pateikties tiem, kur izteica savu ticību un pārliecību, eh, izteica savu uzticēšanos mums abiem referentiem. Manuprāt, ceļš vēl ir ļoti tāls mums priekšā. Mēs esam tikai pašā ceļa sākumā. Uh, Es e, zinu, ka ir tādi, kur vispār nevēlas uzsākt šīs sarunas, un tomēr es uzskatu, ka mums ar pārliecību un iestāšanos par Eiropu šīs sarunas būtu jāuzsāk, pārliecība par parlamentu lomu, Eiropas lomu un tā tālāk. Un e, Gala beigās jau ir tā, ka Eiropas parlamentam būs galavārds sakāms, nevis mūsu komiteja, bet Eiropas parlaments. Mēs parlamentā balsosim. Tieši tāpēc e, mums ir jāuzklaus šajās debatēs e, nonākošais sausais atlikums. Kā jau teicu, ceļš ir ļoti garš, debatas būs gadiem ilgas, bet e, sākumā mēs uz šī ceļa sākuma mēs esam nostājušies. Paldies! Prieksēdētājs. Paldies! Jā, tiešām eh, Amerika ir liels tirgus, tajā ir lielas iespējas. Amerika mums ir labs partners, sadarbības partners. Vēlētos pateikties eh, tūkiem, kas ir strādājuši desmit minūtes ilgāk. Paldies! Un vēlētos eh, vēlreiz atkārtot manu jaungada, mani jau jaungada pirmajā eh, sēdē teikto, lai jums jauks vakars un tiekamies rīt pulkstens deviņos.